good afternoon, uh, member. Labdien, dāmas un kungi. Pirmdienās vienmēr saskaramies ar problēmu, ka daudzi vēl ir ceļā, un īsnībā jau ir uzsācies arī vēlēšanu kampaņas periods, tāpēc uh, arī uh, deputātu uzmanība vairs nav tik laba. Vispirms mums ir jāapstiprina darba kārtība. Redzu, ka neviens neiebilst, tad uzskatīsim, ka darba kārtība ir pieņemta. Un Es ar prieku gribētu sveikt mūsu vidū Vitoru Konstancijo, Eiropas centrālās bankas viceprezidentu. Viņš mūs iepazīstināts ar Eiropas centrālās bankas 2013. gada pārskatu, un pēc tam mums ir paredzēta jautājuma un atbilžu sesija piecu minūšu posmos. Šī ir pēdējā reize, kad es varu sveikt jūs mūsu vidū mm, vai vispār kādu no Eiropas centrālās bankas. Liels paldies, ka varējāt ierasties un šķiet, ka uh, komitejā visi ir ļoti apmierināti ar jūsu ievēlēšanu izpildu komitejā. Mēs esam tikušies jau vienu reizi, un mēs jūtam, ka saikne mūsu starpā ir ļoti laba. Dod jums vārdu. Čē. Paldies, priekšsādātāji, cienījamie deputāti. Tas ir liels prieks būs atkal jūsu vidū un sniegt ne tikai prezentāciju par šo eh, gada pārskatu, bet arī tas, ka tas dod mums iespēju izvērst sarunas par citiem jautājumiem, kas ir eh, papildus eh, regulējošai reformai un uh, Un it īpaši mēs varam parunāt par SSM, par vienotu uzraudzības mehānismu starpiestāžu nolīgumu. Gandrīz vai gadu atpakaļ mana prezentācija par 2013. gada Eiropas centrālās eh, bankas darbības pārskatu. Tas bija tāds sākums ļoti intensīvam darba procesam šeit parlamentā, ka rezultātā tika pieņemts Eiropas parlamenta ziņojums par ECB 2013. Eh, gada ziņojumu. Tas tika apstiprināts pagājušā gada decembrī plenārsēdē. Mēs esam ļoti uzmanīgi izlasījuši šo ziņojumu un arī rekomendācijas un novērtējumu, ko saņēmām no jums. Un tas viss ir ārkārtīgi svarīgs eh, ieguldījums mūsu tālākas politikas izstrādē un diskusijām. Kā jau mēs skaidrojām, Eiropas centrālā banka uztver šīs eh, rekomendācijas nopietni, mēs tās ņemam vērā. 2013. gadā, piemēram, ECB pieņēma mērķus, lai būtiski palielinātu um, sieviešu iesaistību mūsu darbā turpmākajos gados, un uh, tagad jau šī politika ir uh, nesusi zināms augļus. Tāpēc mēs arī publicējām noteikumus attiecībā uz ECB noteikumiem uh, ārkārtas likviditātes palīdzības sniegšanai, tātad šī informācija tagad ir mūsu mājaslapā. Sākotnējās piezīmēs šodien es gribētu runāt vairāk par trīs galveniem jautājumiem. Pirmkārt, Parunāšu par monetāro politiku, arī iznojas ECB 2013. gadā, otrām kārtām pārunāšu progresus, kāds ir panākts uh, finanšu likumdošanā un it īpaši Banku Savienības uh, kontekstā. Un visbeidzot, priekšsēdētāji, parunāšu par uh, uh sagaidāmo darbu uh, regulējošā jomā. 13. gadā mēs uh, īstenojām monetāro politiku tādā ļoti izaicinošā, sarežģītā kontekstā, neskatoties uz uzlabojumiem finanšu tirgos un uzticībai finanšu tirgos un finansēšanas nosacījumos. IKP samazinājās par 0,4% apmērā visu gadu, bet ekonomiskā atkopšanās īstenojās vairāk un vairāk gada otrajā pusē, un tam palīdzēja finanšu tirgus spriedzes mazināšanās, ekonomiskās uzticības palielināšanās un arī pieprasījuma palielināšanās finanšu tirgos. Uh, Uh, vidējā inflācija bija 1,4%, 2013. gadā inflācija samazinājās ļoti būtiski gadu laikā no 2,2 2000. Uh, gada de decembrī līdz 0,8% 2013. gada decembrī. Zema inflācija galvenokārt atspoguļo uh, kritumu uh, degvielas un pārtiks uh, produktu inflācijā. Tāpat laikā ilgtermiņa Eh, sagaidāmās prognozes bija saistīts ar mūsu mērķi inflācijas likmes eh, saglabāt pēc iespējas zemes, tātad neaugstāks par 2% ilgtermiņā. Montārā un kredīta dinamika joprojām ir diezgan tāda stagnējoša bijusi gada laikā. Izaugsme bija 2,4% salīdzinot ar augstāku rādījumu 2012. bet eh, tas atkal samazinājās gadu laikā līdz 1% decembrī. Aizdevumi privātam sektoram un uzņēmumiem ir īpaši. Eh, tas eh, samazinājās 13. gadā par vairāk kā 2%. Lielā mērā eh, šis aizdevuma samazinājums atspoguļoja ļoti vājo ekonomisko situāciju un arī mm, tādas neiedrošināšās prognozes un arī ņemot vērā mm, ECB bankas bilanci. Mūsu bilance gada sākumā sāka samazināties, galvenokārt atspoguļojot uh, līdzekļu atmaksājums, uh, ko bankas bija aizņēmušās uh, divu, trīs gadu ilgtermiņas refinansēšanas ietveros. Tātad tas bija apmēram 1 miljārds triljons eiro, bet palielinājums bija tikai par 500 miljārdiem mūsu monetārajā bāzē šogad. Tāpat laikā vairāk kā 500 miljārdi jau ir atmaksāti. Un likviditāte samazinājās no 800 miljārdiem 2012. gada vidū līdz vairāk kā uh, 100 miljārdiem. Tagad milzīgā inflācija, ko jau daži paredzēja. Uh, šī milzīgā inflācija nav materializējusies, un tagad mēs esam zemes inflācijas režīmā. Mēs ļoti uzmanam to, kā attīstās uh, naudas tirgi, uh, ko ietekmē arī likviditātes samazināšanās mēs esam gatavi veikt pasākums, lai nodrošinātu stabilus uh, naudas tirgus nosacījums, lai nodrošinātu cenu stabilitāti, vājas ekonomiskās darbības un leipslīdes uh, procesā, runāt par inflāciju, mēs samazinājām ECB pamata uh, procentu likmes maijā un atkal novembrī pagājušā gadā. Pavasar vidū un vasarā mēs uh, novērojām, ka procentu likmes finanšu līdzekļu tirgos palielinājās, tas bija kā ASV ietekme. Šī tendence bija tāda negarantēta ņemot vērā makroekonomisko situāciju Eiropas Savienībā un neatbilda mūsu politiskajām nostādnēm. Tāpēc jūlijā pagājušā gadā mēs sākām nodrošināt rekomendācijas un noteicām, ka mēs gaidām, ka ECB pamata procentu likme saglabāsies uh, pašreizējā vai zemākā līmenī turmākā laika periodā. Jaunā politika bija veiksmīga, īstermiņa forward likmes tika samazinātas un mēs esam apstiprinājuši, tātad tas ir realizējies, kā mēs paredzējām. Šobrīd mūsu plāni atkal balstās uz inflācijas eh, prognozēm. Uh, ņemot vērā ekonomikas eh, pašreizējo stāvokli un neizmantoto kapacitāti un arī diezgan samazināto kredītu pieprasījumu. Tātad tas viss ietekmē to pagājušā gada novembrī. Tika pieņemts lēmums un pēc tam likmes bija 0,25 galvenai refinansēšanas likmai, 0 likme depozītu noguldīšanai Tāpat mēs arī paplašinājām uh, savus likviditātes nosacījumus un ieguldījumu uh, saviem uh, partneriem līdz 2015. gada jūlijam. Mēs esam apņēmības pilni uzturēt augstu monetāro iespēju līmeni, un nodrošināt zemu inflāciju ilgā periodā, un tam sekos pēc tam virzību uz augšu, un lai nodrošinātu to līmeni pēc vairākiem gadiem, kas būtu tuvs diviem procentiem. Mēs esam gatavi ātri rīkoties, ja nepieciešams, un uh, valde ir norādījusi gluži vienbalsīgi uh, pagājušā nedēļā savu apņēmību un es te citēju tagad tātad savu apņēmību, izmantot arī nekonvenciāls instrumentus mūsu mandāta ietvaros, lai efektīvi a, tiktu galā ar a, riskiem, kā varētu pastāvēt pārāk ilgs zemes inflācijas periods. Tātad. Veicot šos praktiskos un likumdošanas soļus Banku Savienības virzienā, 2013. gads bija liels lēciens uz priekšu Eiropas integrācijā, un šodien Nav pat pagājuši divi gadi pēc Eiropas Savienības uh, valstu un valdību vadītāja tikās un nolēma, ka veidos tad patiesu banku savienību. Un um, tā būs, uh, un, un divi pamata akmeņi šim projektam ir vienotais uzraudzības mehānisms un vienotais noregulējuma mehānisms, un tie tagad ir izveidoti. Tātad uzraudzības mehānisms nodrošinās Eiropas uzraudzību, un ECB būs jāuzņems atbildība, jānodrošina, lai Eiropas bankas sektors ir uh, drošs. Izveidojot uzraudzības mehānismu, mums tālāk ir uh, jāuzlabo uzticība banku sektoram un jārada apstākļus, lai uh, atdzīvinātu kredītu izsniegšanu reālai ekonomikai. ECB visaptverošais novērtējums ir paredzēts šim nolūkam. Eiropas centrālajā bankā esam, mēs apzināmies, kāda ir mūsu lielā atbildība, kas mums ir uzlikta, un šis pasākums tiks veikts tādā konsekventā veidā Gribu pārliecināt jūs, ka mēs nekādos apstākļos um, ne, nekom, nekompromitēsim um, šī visaptvarošā novērtējuma stingrumu. Attiecībā uz vienoto noregulējumu mehānismu politiskā vienošanās bija panākt 14. gada 20. martā. Uh, Sarunas starp līdz likumdevējiem um, noved pie tā, ka mums ir SRM vienotais noregulējuma mehānisms un Eiropas uh, parlaments neapšaubāmi un it īpaši šī komiteja spēlēja ļoti svarīgu izšķirošu lomu, panākot šo uh, rezultātu. Es gribētu izgaismot trīs aspektus šajā vienošanā, ko ECB uzskata par ārkārtīgi interesantu. Pirmkārt, uh, Mēs jau ilgi bijām uzstājuši par to, ka ir nepieciešams, nepieciešams finansējums vienotajam noregulējumu fondam, un tāpēc mēs pozitīvi vērtējam to, ka šis vienotais noregulējuma fonds uh, būs ātrāk savstarpēji izmantots, un šis uh, savstarpējās sadarbības mehānisms būs uh, papildināts ar iemaksātiem līdzekļiem. Uh, Tātad tas nozīmē, ka e, šim noregulējumam fondam būs tāda lielāka, lielāks spēks, lielāka vara, un tas efektīvāk darbosies, lai uh, varētu aizsargāt uh, nodokļu maksātāju naudu. Tāpat arī būs ļoti skaidrs atsaucas uz to, ka tiks uzlabota aizdevuma kapacitāte fondam, un mēs Ceram, ka arī konkrēts progress tiks panāks šajā jomā. Otra ļoti būtiska prasība no ECB viedokļa bija nepieciešamība ātri un efektīvi pieņemt lēmumus, lai pieņ, pieļautu bankas noregulējumu, teiksim, pāris dienu laikā. Mēs eh, esam nodrošinājuši, ka teksts tagad paredz šādu ātru procedūru, ka var pieņemt ļoti ātri šos noregulējumu lēmumus. Un visbeidzot, ar prieku atzīmē, ka ECB kā uzraugs spēlēs primāto, primāro lomu, lemjot par to, vai bankā tātad būs iespējams noregulējums vai nē. Runāt par uh, finanšu regulējušo reformu, Eiropas Savienība ir spērus ļoti svarīgs solis. 2013. gadā Eiropas parlamentam ir bijusi svarīga loma. Uh, vienotie noteikumi, kas ir vērst uz to, lai būtu vienoti harmonizēti piesardzība bankdarbības noteikumi, tas uh, būs tas, kas stiprinās kopējo vienoto tirgu Uh, kapitāla prasību direktīvas un kapitālu uh, prasības direktīvu pieņemšanu 2013. gadā bija ļoti būtisks solis virzienā uz to, lai stiprinātu stabilitāti un banku sektoru izturību. Paralēli tām bankām būs arī jānodrošina banku uh, noregulējuma prasības, ko paredz direktīva, kas stāsies spēkā 2016. gadā, būs jāizstrādā noregulējuma plāni, jāsadarbojas ar eh, noregulējuma iestādēm un jāveic nepieciešamās izmaiņas eh, kapitāla holdingiem, biznesa darbībām, juridiskām un darbības struktūrām. Ar šiem pasākumiem mums būs iespēja uh, Um, nodrošināt, lai bankas un finanšu pakalpojumi nodrošinātu savus pamata pakalpojumus, un tas ir tātad uh, apkalpot reālu ekonomiku un aizsargāt uh, uzkrājumu veicējus. Tāpēc mums ir ārkārtīgi svarīgi saglabāt šo ātrumu un ātri pieņemt vairākus uh, sagatavots likumdošanas priekšlikumus. Pirmkārt, regula par benchmarks, tātad novērtēšanas kritērijiem, jo ir nepieciešami e, izvērtējumi kritēriji. Otrām kārtām regulējušās reformas attiecībā uz ēnu banku darbību, tīpaši komisijas priekšlikums par naudas e, tirgu fondiem, tas nozīmēs, ka uh, e, MMF būs drošāki un labāk pārvaldāmi. Uh, Tāpat mums būs jārīkojas tālāk attiecībā uz komisijas priešlikumu par struktūru reformu Eiropas Savienības banku sektorā, jo tas dos ieguldījumu un samazinās potenciālo fragmentāciju, ko ir radījuši dažādi nacionāli regulējumi. Papildus visiem šiem likumdošanas procesiem tuvākajos mēnešos Mums arī būs iespēja pārskatīt vairākus likumdošanas pakotnes, kas ir pieņemts jau krīzes laikā. Pirmkārt, apstīsim SIX pakotni un divu pakotni. Uh, Tas būs tāds kā izvērtējums, inventarizācija par jau sasniegto, un mēs identificēsim iztrūkstošos posmus Eiropas monetārās savienības arhitektūrā, kas ir vēl jāaizpilda. Es domāju, ka ar šo eiropeisko skatījumu Eiropas parlaments nodrošinās, ka šis pārskats uh, konsolidēs tos sasniegums, kas jau ir panākti. Tāpat laikā stiprinot uh, pārvaldības ietvaru tajās jomās, kur rezultāts varētu vēl uzlabot. Otrām kārtām Eiropas finanšu uzraudzības sistēmas pārskats. Tas varētu mums ļaut um, raudzīties tādam jaunām realitātēm. Pirms trīs gadiem tika izveidota Eiropas uzraudzības uh, iestāde un Eiropas uh, sistēmisko risku valde. Tie noteikti bija pareizie soļi tajā laikā, un šis veicamais pārskats būs labs brīdis pārdomāt, apstīties, kā mēs varētu vēl, vēl aktualizēt, pieslīpēt šo regulējošo un uzraudzības uh, ietvaru Eiropā. Uh, lai varētu īstenot šīs izmaiņas, kas nāca kopā ar vienotu uzraudzības mehānismu. Cienījamie deputāti, es saprotu, ka šodien ir pēdējā jūsu komitejas sanāksme um, šajā sasaukumā, tāpēc izmantošu iespēju, pateicos jums visiem par ļoti konstruktīvo darbu un saiknēm, ko esam izveidojuši pēdējo piecu gadu laikā. Un tagad esmu jūsu rīcībā atbildēšu jautājumiem. Paldies! Thank you very much. Paldies. Vispirms tautas partijas grupas vārdā dodu vārdu Vērtmanis Kolas kundzei. Lielas paldies, un tautas partijas grupas vārdā es vēlētos uh, pateikties par uh, jūsu aktīvo iesaistīšanos uh, dialogā ar mūsu komiteju un ar parlamentu kopumā. Es gribētu jums pateikties arī personīgi, tāpēc, ka es vairs nestrādāšu parlamentā. Jūs aktīvi iesaistījāties dialogā un vienlaicīgi jūs sniedzāt arī atbalstu un plašā zināšanas, kas mums ļāva sasniegt ļoti labus rezultātus strādājot, strādājot pie sešpakas un arī nesen pie uh, vienotā mehānisma. Kā jau norādīja Dragīkungs šeit uh, decembrī, uh, šeit nav runa tikai par vienotu mehānismu nosaukuma dēļ. Nu, tas man vienmēr bija prātā, tad, kad es vedu sarunas. Šeit eh, vajadzētu norādīt uz eh, to, ka visām iestādēm ir jābūt vienotām, un tieši tāpēc arī rezultāti bija tik labi. Liels paldies! Tagad es gribētu runāt par uh, līdzekļu kvalitātes pārskatīšanu stresa testos. Mēs ļoti daudz esam runājuši par neatkarīgu ekspertu uh, iesaistīšanu dalībvalstu līmenī. Jūs mums apgalvojāt, ka tā arī būs, taču esmu saņēmis informāciju, ka iesaistīšanās līmenis ir ļoti atšķirīgs. Nīderlandē neatkarīgi eksperti ir ļoti cieši iesaistīti, bet dažās dalībvalstīs tā nebūtu nav. Vai jūs tā uzmanīgāk vērojat šīs dalību valstis, jo kvalitātes pārbaudes ir ārkārtīgi svarīgas. Otrakārt, es esmu dzirdējusi arī par to, ka 60 miljārdi, kas ir paredzēti ESM mehānismā, potenciālai rekapitalizācijai iespējams nebūs vajadzīgi. Vai tā ir laba zīme vai slikta zīme? Mēs vēlamies nodrošināt kvalitatīvu uh, kvalitātes pārbaudi. Šķiet, ka šeit varētu parādīties problēmas, jo uh, šeit varētu būt dažādi trūkumi. Man interesē jūsu viedoklis arī šajā jautājumā. Lielas paldies! Lielas paldies par laipniem vārdiem! Attiecībā uz uh, jautājumiem Es varu ar pārliecību teikt, ka visās valstīs ir ļoti daudz neatkarīgu firmu, kas darbojas, un kopumā mums būs apmēram 5000 cilvēku, kas piedalīsies e, šajā uzdevumā 18 valstīs un kas būs neatkarīgi. Tātad galvenokārt tie būs neatkarīgi revidenti kas strādās Nacionāla iestāžu vārdā un strādās pie eh, kredītu dokumentiem un arī citiem dokumentiem, kas ietilpst eh, aktīvu kvalitātes pārbaudē. Mums bija vajadzīgi šie ārējie resursi, eh, ko vajadzēja piesaistīt, lai veiktu tik milzīgu uzdevumu. Mēs izskatīsim apmēram 200 tūkstošus kredītu dokumentu, uh, dažu mēnešu laikā šajās 18 valstīs. Tiks atlasīti paraugi, un šie paraugi aptver apmēram 3,7 triljonus eiro riska aktīvu. Tātad šīs uzdevums ir patiešām milzīgs, un mums būs vajadzīgi ļoti daudz neatkarīgi eksperti tieši šī iemesla dēļ. Un, protams, mums ir jādomā arī par rezultātiem, jo tieši neatkarīgu uh, ekspertu piesaiste var uh, radīt ticamību tirgus acīs. Protams, uh, šīs komandas tiks veidotas atsevišķi katrai valstī, un attiecībā uz katru šo valsti katrā no šīm komandām būs arī ļoti daudz neatkarīgu revidentu. To es varu jums patiešām apgalvot, šis skaitlis būs augsts. Šis uzdevums būs patiešām ļoti svarīgs, un katra reputācija šeit eh, tiek likt uz spēles. Tas attiecas gan uz oficiālo pusi, gan arī uz privātajām firmām. Bez neatkarīgajiem auditoriem ir iesaistītas arī uh, specializētas firmas, kas uh, strādā pie uh, konkrētiem aktīviem, tātad šeit ir runa par uh, teiksim, nekustamo īpašumu vai kuģniecību, tas ir atkarīgs no konkrētās valsts, un tiek skatīti arī citi kredītdarījumi. Tātad, to es teicu, lai jūs vienkārši pārliecinātu. Par ESM 60 miljārdiem un par to, ka potenciāli tie varbūt nav vajadzīgi. Tas, protams, ir ļoti relatīvi. Neviens īsti nezina, ko mēs varam sagaidīt Mēs nezinām, uh, cik liels būs kapitāla iztrūkums, kas tiks identificēts. Un, protams, uh, iespējams, ka beigās arī tik liela summa nebūs vajadzīga. Mēs tagad redzam, ka tirgu ir ļoti liela apetīte uz banku aktīviem. Mēs redzam daudzās valstīs, ka bankas ir paziņojušas par kapitāla palielināšanu šim gadam. Šādā vidē, ja novembrī tas viss turpināsies, tad patiešām pastāv iespēja, ka bankas varēs piesaistīt kapitālu no tirkus. Šādas izredzes, diemžēl, nebija pagājuši, kad, kad mēs par to spriedām, taču situācija pašlaik ir tieši šāda, un nu tādi ir mani pareģojumi. Paldies! Tātad es varu pieņemt, ka, ja ir runa par privātās nozares iesaistīšanu, tad netiek filtrēta informācija dalībvalstīs. To nedara nec dalībvalstis, nec arī uzraugi. Tas nozīmē, ka šīs iestādes saņem banku informāciju bez jebkādas filtrēšanas. Es atvainojos, es īsti nezinu, vai es sapratu jūsu jautājumu. Mēs dzirdējām baumas, ka dažos gadījumos varēs ierobežot pieeju informācijai, jo e, tai ir jāiziet cauri uzraugu pārbaudēji. Mūs mazliet uztrauca, ka varēs teikt, ka šī informācija nav izskatīta neatkarīgā veidā. Ā, jūs domājat, dalībnieki vai tie varēs piekļūt informācijai? Šie elementi tiks nodoti tātad bankām, bankas dosies uz bankām un e, šos dokumentus skatīs nepastarpināti, netiek paredzēta nekāda filtrācija. Lielākoties e, uzņēmumi arī piesaista amatpersonas, bet viņi būs bankās un viņi skatīs šos dokumentus. Šeit nav nekādu šaubu. Lielas paldies, bet mums vajadzēja to pārbaudīt, jo mums bija šāda informācija un es e, zinu, ka ECB un arī Eirogrupas priekšādātājs vienmēr ir uz to uzstājis, ka šīm pārbaudēm ir jābūt ļoti detalizētām. Jā, protams, tas arī ikvienu interesēs, un jo īpaši ECB interesēs, lai tas notiktu tieši šādā veidā. Tagad uh, sociāldemokrātu grupas vārdā Leonardo Dominici. Paldies, Šarona. Viceprezidenta Konstancija Okungs. Mans jautājums attiecas uz trešā aprīļa padomas secinājumiem. Pēc 3. aprīļa parādījās jauna informācija par instruments eh, di fronte al par kvantitatīvu īzingu un par šo terminu. Tātad, vai šeit var izmantot uh, citas inflācijas likmes? Mans jautājums būtu šāds. Ko īsti ECB gaida, lai sāktu izmantot šos konvenciālos instrumentus, vai jūs gaidāt kādu uh, signālu par vispārējo situāciju, vai jūs gaidāt jaunu analīzi par uh, uh, ekonomiskā cikla progresu, vai jūs gaidāt uh, sīkākus pētījumus par to, kāda veida kvantitatīva easing būtu jāizmanto. Tiek pieminēti, piemēram, vērtspapīri, un prezidents Dragī preses konferencē runāja par nepieciešamību veidot ADS tirgu. Tātad mans jautājums ir šāds. Pirms šī lēma pieņemšanas, vai jūs gaidāt, lai šāds tirgus izveidotos? Protams, tas viss sevi ietver diezgan garu procesu. Ja mēs gaidīsim, lai tas viss izveidotos, tad mēs gaidīsim ļoti ilgu laiku. Tātad mans jautājums ir šāds, vai jūs varat uh, izteikt eh, kādas prognozes, vai jums ir kas sakām šajā sakarā. Un tagad tāds vispārīgāks komentārs. Dragī kungs vairāk kārt ir uzsvēris, ka ir diezgan nepieciešams skatīties uz politikas saskaņošanu. Es nedomāju, ka šeit pietiek tikai ar monetāro politiku, kaut arī tas, protams, ir ļoti svarīgs priekšnosacījums. Tieši tāpēc pašlaik, un es šeit izteikšos pavisam vienkārši, vai ECB atgādina valdībām nepieciešamību ievērot kārtību un koordināciju, un kā dalībvalstis reaģē šādās situācijās, kur izaugsmas politika vēl ar vienu ir salīdzinoši vāja, ja runa par uh, izvēli. Paldies par jūsu jautājumu. Tagad par pirmo jautājumu. Inflācijas mērķis ir vidēji termiņa mērķis. Tas nav mērķis nākamajam mēnesim vai kvartālam vai pat tikai vienam gadam, tātad ir runa par vidēju termiņu. Un uh, esam arī publicējuši uh, prognozes Tas notika martā un tika izmantots pamata scenārijs, kas norādīja, ka inflācija, kaut arī tā sākas tādā zemā līmenī kā pašlaik, varētu pakāpeniski palielināties līdz 2016. gadam. Un tad līdz 2016. gada beigām saskaņā ar šo pamata scenāriju tā varētu būt 1,7% robežās, tad, tad tuvāk procentam. Uh, Tas, protams, ietekmē uh, valdes lēmumus, un mēs arī ņēmām vērā šos rādītājus diskusijās, kādas mums ritēja martā, un mēs nolēmām martā nerīkoties. Bet, protams, pats svarīgākais mums ir vidējais termiņš. Visi, tā skaitā arī mūsu personāls, bija pārsteigti par ļoti zemo inflācijas rādītāju, kas parādījās martā, tātad 0,5%. Šeit ir ļoti daudz dažādu uh, indikātoru, kas ir jāņem vērā. Ir jāņem vērā tas, ka lieldienas iekrīt uh, citā laikā katru gadu, un ir arī citi faktori, kas to ietekmē. Kā jūs norādījāt, mums ir jāredz, kas notiks ar inflāciju aprīlī. Iespējams, ka nu, mēs redzēsim, ka inflācijas rādītāji pieaug. Taču, kas ir pats svarīgākais un kas mums ir jāņem vērā pieņemot jebkuru lēmumu, mums ir jāskatās, vai šie scenāriji, eh, kādi tika izdarīti martā, uh, ir mainījušies un cik daudz tie ir mainījušies. Piemēram, šajā scenārijā inflācijas likme visam 2014. gadam bija 1%. Tagad mums ir šī zemākā likme 0,5%, un, protams, mums ir jāskatās, kas ar to notiks. Protams, kā ik viens saprot, mēs atrodamies ļoti uztraucošā situācijā jāņem vērā tas, ka ļoti zemas inflācijas režīms var radīt negatīvu ietekmi, jo īpaši, ja pastāv ļoti lieli parādi gan privātajā, gan valsts sfērā. Un, protams, tā kā inflācija ir tik zema, tad jebkurš šoks varētu inflāciju ievest negatīvā teritorijā, kā tas jau notiek dažās dalība valstīs. Un negatīvai inflā, inflācijai varētu būt ļoti smagas sakas. Tas, protams, ir jārisina un to arī risināsim. Monetārā politika situācijā pēc finanšu krīzes un pēc tā, ko sauc par bilanču recesiju. Monetārai politikai vairs nav vajadzīgās efektivitātes, tā vairs nav tik efektīva, kā tai vajadzētu būt. Un tieši tāpēc vairākām valstīm vajadzēja veikt ārkārtas pasākumus. Un tieši to mēs arī darījām, izmantojot eh, ilgtermiņa refinansēšanu. Tātad mēs pētām to, kas varētu notikt, un uh, Mēs arī skatāmā, skatāmies, vai vidējā termiņa scenārijs būtu jāmaina, un vai mums eh, ir jāveic kas tāds, kas varētu būt piemērots šādam um, mērķim. Kā jau tikā minēja CCB, eh, valdē izdevās panākt vienprātību, akceptējot eh, ideju, ka uh, dažāda veida nekonvencionāla politika, kas atbilst mūsu mandātam, arī var tikt izmantot uh, šī jautājuma risināšanā. Jā, diemžēl man uh, nācās uh, doties prom, es nevarēju klausīties jūs visu laiku, bet es dzirdēju, ka jūs teicāt, ka monetārās politikas instrumenti vairs nav tik efektīvi tieši pēc recesijas un tad, kad tie mums ir visvairāk vajadzīgi. Uh, Nu, tas ir lasāms visās mācību grāmatās un arī vēstures grāmatās, jo īpaši ir runa par mm, recesiju pēc finanšu krīzes, tā atšķiras no cita veida recesijām. Kā jūs zinat, monetārā politika strādā caur bankām, caur finanšu sektoru. Un, ja eh, tās ir mm, vājākas, kā tas notiek finanšu krīzes laikā, tad situācija ir smagāka. Beigās vidējā termiņā tas noteikti strādās, bet būs vajadzīgs vairāk laika jo ir jāņem vērā recesijas veids, kādu mēs piedzīvojām, jo šī recesija radās pašā finanšu sektorā. Tieši eh, tas ir, ir arī pats galvenais. Jā, tas, ka mēs tik ilgi kavējāmies eh, banku atvesaļošanā, noteikti arī nenāca par labu. Es gribētu mazliet iebilst šajā saistībā. tiek izdarīti salīdzinājumi starp Eiropas banku sektoru un banku sektoru citos lielos reģionos, piemēram, ASV, bet šie salīdzinājumi ir maldinoši un tie arī kaitē Eiropas sistēmai. Pavisam īsi skaitlis no ASV, tas nenāk no mūsu puses. Pagājuši gadu FDRS vicepriekšādātājs no SV atbrauca uz Eiropu, uh, uzstājās runu, un tabulā pirmo reizi oficiāli nāca klajā ar aprēķiniem par uh, leverage ratios, kur tātad tiek uh, izskatīts pamata kapitāls uh, lielās uh, Eiropas un Amerikas bankās. Un viņš uh, parādīja, ka izmantojot šos eh, bilanču datus un veicot aprēķinus, kur ir arī ņemtas vērā atšķirīgās grāmatvedības sistēmas, tad leverage reiz šajā lielās bankās bija 6,2 un Eiropas bankās 3,7%. Bet pēc tam viņš nāca klajā arī ar aprēķiniem par ASV bankām, izmantojot starptautiskos grāmatvedības standārtus, kas tiek izmantoti Eiropā un kas nepieļauj šādu aktīvu apkopošanu Un e, vidējais eiro, atvainojos ASV bankās, izrādījās ar 3,8%, ļoti līdzīgs rādītājs kā Eiropā. Tas tikai norāda to, ka tādi ātri salīdzinājumi bieži vien ir ļoti maldinoši bet ir ļoti svarīgi arī atcerēties, ka pirms mehānismu uzsākšanas mums vajadzētu kliedēt visas bažas par Eiropas banku bilancēm. Tieši to mēs arī darīsim. Think... Jā, mm, Es eh, ceru, ka tiešām situācija uzlabosies pēc pēdējiem datiem. Tagad vārds Olem Šmitam. Thank you, Madam Chair. And... Paldies, priekšsādātāji. Es. Eh, paldies, eh, viceprezidenta kungs. Es gribētu jums uh, apliecināt mūsu cieņu, jo visiem Eiropiešiem ir jābūt uh, tiešām laimīgiem par to, ka mums ir Eiropas centrālā banka, kam nevajadzētu pol būt politiskai iestādē, bet jūs uh, rīkojaties kā tāda, jo citas iestādes nerīkojas kā atbildīgas politiskas iestādes vai dara to rēti. Uh, Man ir eh, varbūt tāds konkrētāks jautājums. Tagad atkal ir laika jautājums, ja jūs skatāties, ko eh, runā Drāgī kungs, viņš runā par fiskālo konsolidāciju, bet jaunais Francijas premjerministrs prasa atkal vairāk laika, mm, papildus termiņus un saka, nu, iedodiet nedaudz vairāk laika un viss būs kārtībā. Uh, vai jūs varētu to komentēt? Un nākamais jautājums. Šis Barozo palīgs, kas ir nācis klajā atkal ar uh, taupības pasākumiem. Un tagad uh, sākas vēlēšanu kampaņa Un es domāju, ka mums ir viss jāsakārto, mums ir eh, jābūt skaidrai pieejai, eh, līdzsvarotajai pieejai. Es jau norādīju, ka ECB rīkojasies ļoti atbildīgi, un varbūt jūs varētu dot uh, padomus kolēģiem, kuri kandidē vēlēšanās, es nekandidēju. Tātad, ko viņiem teikt? Ja mēs vēlamies stipru, uh, Uh, ilgtspējīgu Eiropu, kas, uh, kur ir ekonomiskā izaugsme. Paldies jums vēlreiz. Paldies, saka viceprezidents, kā jau es sākumā norādīju, runājot par uh, parlamentu un jūsu komiteju finanšu likumdošanas jomā. Jūs vienmēr esat ļoti labi strādājuši, mums ir bijusi veiksmīga sadarbība un vai nu tā ir nejaušība vai nē, bet daudzos gadījumos mēs esam bijuši arī viensprātis. Runājot par fiskālo konsolidāciju un Franciju. Protams, tas vairāk ietilpst komisijas kompetencija, un komisija jau ir izteikusies par šo jautājumu, bet mēs piekrītam, ka Francija pavisam nesen, es Eh, to atgādinu, uzņēmās saistības eh, attiecībā uz fiskālo politiku un tai ir jāpilda savas saistības, eh, kuras tā uzņēmās ne tik sen. Šķiet, ka ir atpalīdzība, kas nav pārāk liela attiecībā uz šo saistību izpildi, bet saistības ir jāizpilda. Protams, katra dalība valsts var izvēlēties, kā to panākt, vai nu samazinot izdevumus, pat uh, samazinot nodokļus vienlaicīgi. Katra valdība, katra valsts izvēlās, kā to panākt, bet uh, mērķis, uh, kas ir izvirzīts, ir jāsasniedz. Tāds ir arī mūsu viedoklis. Runājot par visām šīm debatēm kopumā, Uh, jā, tās ir sarežģītas, jo, diemžēl, ekonomika nav precīza zinātne, un tādēļ ir grūti aprēķināt un uh, prognozēt uh, attīstību. Šie aprēķini vienmēr var tikt apstrīdēti. Un skaitļi ir mūs noveduši pie diskusijas par reizinātāju lielumu, vai tie ir lielāki, kā sākumā paredzēts, un tā tālāk. Bet es domāju, ka pat eh, SVF kas ir atzinis, ka e, reizinātāji bija lielāki un tādēļ varbūt e, fiskālajai konsolidācijai nevajadzēja būt tik straujai. Bet pat to pieļaujot, valstis, kam ir augstāks parādu līmenis un kam ir e, grūtības piekļūt tirgumu, vienkārši nevar neko citu darīt, kā īstenot fiskālo konsolidāciju. Tām nav citas izvēles. Bet, protams, šie ir strīdīgi jautājumi. Bet uh, ir arī skaidrs, ka dažu valstu parāda līmenis bija pārāk liels, tas bija jāsamazina, bet pārējā pasaulē nav pietiekami uh, augsti izaugsmas rādītāji, lai šo procesu atvieglotu. Ja būtu straujāk izaugsme, tad to būtu vieglāk panākt, bet pasaulē atrodas tagad uh, zemes izaugsmes posmā, kas var arī ieilgt. Ir uh, pat runa tagad par attīstīto ekonomiku, sekulāro stagnāciju. Uh, Tāpat arī demokrātiskie rādītāji nav īpaši labvēlīgi. Līdz 2030. gadam darba spējīgo iedzīvotāju īpatsvars samazināsies katru gadu par 0,6%. Un pat, ja šis uh, darba spēka īpatsvars nesamazinātos, arī tad būtu jāveic noteikti pasākumi tie, kas runā par to, ka ir nepieciešams augstāks izaugsmes līmenis, lai atvieglot šos pasākumus, nesaprot struktūrālo situāciju. Un Um, tādi izā, un arī nevaram cerēt, ka tik strauja izaugsme, uh, kāda tā bija pirms 20 gadiem, atkal atgriezīsies, un tādēļ, diemžēl, mums ir jāpiemērojas tādai situācijai, kāda šobrīd pastāv Eiropā. Svens Gīgolds uh, zaļo vārdā uzdod jautājumu. Jā, viceprezident kungs, uh, sveicam jūs par mūsu komitejas sēdē. Viens jautājums. Apmēram pirms 12 dienām Briselē notika sanāksme, kurā tika apspriests pie kādiem nosacījumiem preventīvā rekapitalizācija var tikt īstenota. Mēs uh, parlamentā uh, panācām, ka direktīvā tika, tiktu iekļaut zinām ierobežojumu šā mehānismu izmantošanai. ECB centās uh, mīkstināt šos stingros nosacījumus. Vai jūs varat apstiprināt, ka uh, ECB ir iebildumi pret uh, stingrajiem nosacījumiem preventīvās rekapitalizācijas īstenošanā, jo tas atkal būs uh, veids, kā valdības varēs rekapitalizēt bankas. Paldies par šo jautājumu. Jā, es esmu dzirdējis, ka šis jautājums izrais, ir izraisījis eh, emocijas vairākās vietās. Bet eh, izpētot šo jautājumu, mans secinājums ir tāds, ka visa šī diskusija bija būtībā uzmanības novēršana no pamat problēmām. Un uh, patiesībā nav nekādas atšķirības starp to, ko jūs sakāt un aizstāvat, un ECB nostāju par bail in un nevis bail out izmantošanu ban uh, banku grūtību pārvarēšana. Kopš 2015. gada būs spēkā vadlīnijas par valsts atbalstu. Un tur ir noteikti nosacījumi, kādos gadījumos ir iespējams izmantot bail-in subordinētos kredītus. Un šo preventīvo rekapitalizāciju. Kas tika apspriest šajā sanāksmē, kur piedalījās Eh, tātad šeit tika apspriests 27. pāns par to, kas, kādi ir nosacījumi, lai eh, uzsāktu bankas noregulējumu. Un 27. pānta pirmais apakšpunkts ir uh, publiskā finansējuma saņemšana. Ja bankai nonākot grūtībās, uh, ir jāsaņem publiskais finansējums, tā tiek pakļauta noregulējumam. Un pēc tam ir paredzēti arī izņēmumi šai situācijā. Komisijas interpretācija par stresa testiem, kas ir uh, pamata sliktākais scenārijs, tātad, ja ir pamata scenārijs, tad uh, tiek uh, norādīts, ka tas, uh, kas 27. pantā ir aprakstīts kā uh, iespējamie zaudējumi, pat uh, paredzot izņēmumus, bet tas ir tikai scenārijs, protams. Un cita interpretācija varētu būt, ka nav nekādas sasaistes ar šiem diviem jautājumiem, un tad uh, izņēmums varētu tikt attiecināts ne tikai uz sliktāko scenāriju, bet arī uz pamatscenāriju. Jautājums, kura interpretācija ir labāka patiesībā, tam nav nekādas reālas ietekmes uz darbību 2015. gadā. Pat, ja kapitāla trūkums pamata scenārijā ir jāplūko 20 7. pāntā, kā uh, piedarošu 27. pānta otrai daļai, bet uh, vadlīnijas ir spēkā un būtu uh, jāizmanto iekšējā rekapitalizācija. Un uh, abas uh, interpretācijas noved pie vienādiem secinājumiem. Kāda ir atšķirība? Jo atšķirības taču it kā ir. Saskaņā ar 27.1 banku oficiāli pakļauj noregulējumam, un ja tā saņem izņēmumu, tad uh, patiesībā nav nekāds attieksmes, vai ir publiskie līdzekļi iesaistīti vai nav, jo rezultāts ir viens un tas pats. Tātad, ja būtu šis publiskais finansējums beigās, un ja pat pamat scenārijā būtu nepieciešami publiskie līdzekļi, tas nozīmē, ka būtu iekšējā rekapitalizācija attiecībā uz subordinātiem parādiem. Mums uh, Mēs atbalstam BRD banku sanācijas un noregulējumu direktīvu, bet eh, reāli starp šiem scenārijiem ir maza atšķirība, jo iekšējās rekapitalizācijas noteikumi stātos spēkā neatkarīgi no, no šiem scenārijiem no operatīvā viedokļa ir svarīgi, kā banka tiek pakļauta oficiālam noregulējumam, pat ja set, rezultāts šī kapitāla deficīta aizpildīšanai būtu tāda pati kā otras interpretācijas gadījumā. Tātad patiesībā nav nekādas atšķirības attiecībā uz iekšējās rekapitalizācijas noteikumiem. Tāpēc nevajag šeit uh, apsūdzēt e, e, centrālo banku, ka mēs iestājāmies par ārējo rekapitalizāciju, izmantojot nodokļu maksātāju naudu. Es paskaidroju tātad par to, kā tiek uh, īsteno, tiks īstenots uh, komisijas vadlīnijas, kas ir spēkā un kas būs spēkā katrā gadījumā. Paldies, es vēl gribu uzdot papildu jautājumu, runājot ļoti precīzi. Neņemot, uh, tātad šis uh, direktīvas pāns nosaka, ka šo uh, profilaktisko rekapitalizāciju var izmantot, lai izvairītos no noregulējuma. Tātad tas atver durvis tām, kā atkal tiek iepludināta valsts nauda. Jūs sakat, ka valsts palī, atbalsta noteikumi ir spēkā tā vai tā, bet šeit tiek atvērtas durvis atkal uh, noregulējuma novēršanai šādā veidā. Vai jūs varat apstiprināt, ka ECB šajā sanāksmē iestājās par atvērtāku uh, šo nosacījumu interpretāciju nekā to noteica parlaments. Jūs sakat, ka nav nekādas atšķirības, bet ja preventīvā rekapitalizācija var tikt izmantota vieglāk, tad jau tas no, nozīmē, ka to vairāk izmantos 2015. gadā, un šeit ir liela atšķirība. Vai jūs varat apliecināt, ka jūs vēlējāties nosacījums, ka valsts atbalsta naudu var izmantot 2015. gadā? Un ka šīs direktīvas nosacījumi tiek mīkstināti. Priekš uh, viceprezidents, es uh, atvainojos, bet es atkārtoju vēlreiz, ka operatīvā veidā šies eh, rezultāts nebūs atšķirīgs. Jūs teicāt, ka. Kā... kaut ko nosauktu kā preventīvā rekapitalizācijā iesaistītu valsts naudu šai procesā, tas neatbilst patiesībai. Noregulējums uh, saskaņā ar direktīvu ir ļoti plašs jēdziens. Noregulējums nenozīmē bankas likvidāciju, tas nozīmē bankas darbības noregulējumu un potenciāli varētu būt atšķirības 2016. gadā, bet ne 2015. gadā, kad nodaļa par uh, iekšējo rekapitalizāciju vēl nebūs spēkā. Var pieņemt, ka šajā sanāksmē, kurā es nepietalījos, bū, bija apspriesta vispārīgais izvērtējums un par uzraudzības pasākumiem 2015. gadā, bet 2015. gadā šī nodaļa nebūs vēl spēkā. Un tad tā pēc tam, tātad šie noteikumi darbosies neatkarīgi no tā, kāda ir interpretācija. Mans galven, galvenais vēstījums ir tāds, ka no eh, praktiskā viedokļa nebūs nekādas atšķirības un nebūs iespējams tā uh, pārāk brīvi izmantot šos nosacījumus. Priekšsēdētāji notika neformālā ekofina sanāksme, kurā Mario Draghi paziņoja, ka viņš ir apmierināts ar vienošanos, kas panākt ar DG kon ar konkurences ģenerāldirektorātu Eh, rīt mums ir paredzēta tikšanās, varbūt tad mēs uzzināsim kaut ko vairāk. Jā, jā, viceprezidents. Jā, nav nekādu šeit noslēpumu, ir eh, vadlīnijas pieņemtas konkurences ģenerāldirektorātā, un tās tiks arī īstenotas, un šeit nekādu noslēpumu nav. Tagad Eiropas Tautas partijas grupas vārdā Bernārds Langens. Lielas paldies, vice prezidenta kungs. Lasīju, ka Eiropas centrālā banka ir sākusi apsvērt. Mazliet uzgaidiet, Werner. Es lasīju, ka ECB ir sākusi aprēķināt par to, vai uh, ir vajadzīgs viens miljards eiro, lai varētu sākt iepirkt valsts aizdevumus. Uh, 2012. gada vidū uh, sākās stabilizācijas process ECB un pagājuši gadu izdevās to kā pabeigt, bet viens mērķis nav panākts. Saskaņā ar prezidenta izteikumiem vajadzētu uh, valstis nošķirt no bankām. Šķiet, ka šī lētā nauda ļāva uh, dažām valstīm austrumos uh, uzņemties vēl vairāk aizdevumus, un īstenībā šeit nav runa par kredītiem ekonomikai, bet gan par valsts aizdevumu pirkšanu, un tas ekonomikai nepalīdz. Pastāv kāda Vācijas programma, kas aprēķina uh, dažādus virzienus. Tātad no vienas puses, ja procenti tiek paturēt zemā līmenī, tad ne visās Eiropas daļās tas būs pozitīvi. Ziemeļ Eiropā ir daudz grūtāk tagad nodrošināt aprūpa veciem cilvēkiem. Tas nozīmē, ka pensiju fondi, kas pastāv vairākās valstīs, netieši tiks uh, pārvērtēt uz leju. Un līdz ar to tiks ietekmētas arī inflācijas likmes. Uh, Ma, 2010. gada maijā eh, sākās programma, kas nesen tika likvidēta, un ja eh, mani skaitļi ir pareizi, te ir runa par kādiem 178 miljārdiem eiro, un kas īstenībā nāk no eh, senākiem iepirkumiem. Šeit vislielākā daļa ir Itālijā, Spānijā, Grieķijā, Portugālē un Īrijā. Līdz ar to šī situācija ir kļūsi mierīgāka, tolaik tas bija svarīgi, bet ja mēs skatāmies uz to vispārīgāk, tad šķiet, ka šeit ECB pārkāp savas pilnveres un arī ilgtermiņā producē pārāk zemus procentus, kas nevienam nepalīdz. Protams, 2013. gada bilāns ir visnotaļ pozitīva, bet man ir jautājums, uh, kāda būs ietekme uz 2014. gadu, ja ECB turpinās rīkoties šādā virzienā? Uh... Paldies par jautājumu. Pirmkārt, gribu norādīt, ka nekāds lēmums nav pieņemts saistībā ar to, ko jūs lasījāt uh, presē, arī to es esmu lasījis par vienu triljonu bet eksperti un eh, darba grupas strādā pie dažādām hipotēzēm un viņiem ir brīvība tā darīt. Bet es gribētu ieteikt. Neuztvert kā patiesību tehniskus pētījumus, kas varbūt vēl norisinās ar ļoti daudz un dažādām hipotēzēm pamatā. Tā tad nekas vēl nav nolemts. Bet gribētu teikt sakojošo. Mūsu mandāts, ko nosaka līgums, nosaka, ka mums ir jā garantē cenu stabilitāte vidustermiņā, un cenu stabilitāte nozīmē divas lietas. Gan jāizvairās no inflācijas, un tāpat arī jāizvairās no ļoti zemas inflācijas līmeņa. Tātad tas ir simetriski. Tas ir līgumā paredzēts. Un uh, mums ir jāpārdomā tagad Japānas pieredze, kur bija vairāki gadi deflācijas, un uh, Mēs redzējām, ka lielākā problēma, kāda tā ir, ko rada deflācija, tā tad mums ir mandāts nodrošināt cēnu stabil, stabilitāti simetriskā veidā, un inflācija ir ļoti zema. Tik zema, un jāsaka, nekad tā nav bijusi tik zema. Un tas savukārt izskaidro zemās procentu likmes. Starp citu, ja inflācija ir zema, Tas ir slikti, bet, nu, tā tas ir tagad praktiski visur. Inflācija ASV šobrīd ir 1,2, tā ka, nu, tā ir zema. Procentu likums centrālajās bankās arī ir pie nulles praktiski visur. Galvenās visās lielākajās valstīs un tīpaši attīstītajās, ekonomiski attīstītajās valstīs. Un tam visam ir iemesls, protams, un mēs neko neatšķiramies no citiem tajā ziņā, kā mēs realizējam savu mandātu. Tātad tam ir negatīvas sekas attiecībā uz zināmiem ekonomiskiem spēlētājiem, bet, kā jūs zinat ļoti labi, nav tāda politiska instrumenta vai pasākuma, kas varētu nodrošināt visu intereses ekonomikā, un mums ir jārespektē, jāievēro mūsu mandāts. Un to arī mēs darām. Procentu likmes ir zemes visur. Starptautiskās valūtas fonds nu pat publicēja savu pasaules uh, ekonomisko um, vērtējumu, un viņiem ir ļoti interesanta trešā sadaļa, kur ir aplūkot iemesli, kāpēc uh, procentu likmes ir tik zemas pasaulē, un kāpēc tas tā turpināsies vēl vairākus gadus. Tātad šai ziņā mēs esam varbūt mazāk tādus ārkārtējas pasākums veikuši kā citas centrālās bankas un mēs vienmēr esam darbojušies mandāta ietvaros. Kad mums bija divi ilg, divas ilgtermiņa refinansēšanas darbības, eh, triljonu apmērā, tad jā, bija domas, ka tas varētu radīt tādas ļoti negatīvas tendences, ka būs arī liela inflācija, kas izrītētu no šiem ilgtermiņa refinansēšanas, eh, šīm ilgtermiņa refinansēšanas darbībām, bet, nu, ekonomiskā situācija tāda, kā ir. Mūsu ekonomikās pieprasījuma nav. Un investīcijas Eirozonā kā tādā ir par 18% zemāks nekā tas bija 2007. gadā, tātad gadu pirms krīzes. Ja jūs iepazīstaties ar komisijas publicētajiem pārskatiem par eh, to, kāds ir uzņēmuma viedoklis, kāpēc investīciju līmenis ir tik zems, tad atbildes ir eh, Atbildi vienkārši tāpēc, ka nav pieprasījuma un nav tātad prognozes, nav iespēja pārdot to, kas izrietētu no šīm palielinātām investīcijām. Tāda ir situācija un mums ir attiecīgi jāizdara izvēles, ņemot vērā to, kādas ir mūsu mandāta prioritātes. Paldies! Ungleichgewicht. Mani uztrauc tas, ka līdzsvera trūkums paliks tikai lielāks ar šādu programmu un netiks likvidēts. Tas bija vēl viens mērķis makroekonomiskajai uzraudzībai. Un šķiet, ka te šis līdzsver trūkums tikai palielināsies. Šķiet, ka ECB ir arī mainījusi savu mandātu. Nevar taču atcerēties, ka te ir, eh, vajadzētu taču atcerēties, ka ir jādomā ne tikai par cenu stabilitāti, bet arī par ekonomikas uh, atveseļošanu. Šķiet, ka 225 miljardi eiro, kas tika ieguldīti krīzes situācijā, bija pareizi ieguldīti. Grieķijas um, valsts aizdevumi tagad tiek pirkti uh, ar diezgan uh, lielu peļņu, tas ir pareizi, bet ja šis vispārējais instruments tiek izmantots ar 1 miljārdu eiro, tad, protams, man ir jādod, jāuzdod jautājums par ECB mandātu. Uh, Budžeta politika nevar to izlīdzināt, eh, ja parādās tik liels līdzsvara trūkums. Paldies. Izteikšu divus komentārus par nelīdzsvaru. Tātad šie divi nelīdzsvaru faktori, kas pastāvēja pirms krīzes, un ir īpaši mm, tādās mazāk stabilās valstīs, tie ir koriģēti ļoti būtiski. Uh, visas uh, uh, šīs valstis jau pagājušo gadu ir panākušas pozitīvu maksājumu bilanci. Pirmo reizi daudz gadu laikā valsts, kurām nācās uh, pielāgot savu publisko finansējumu, tu mēs arī redzam Grieķiju, piemēram, arī viņi pirmo reizi šogad panāca mm, nelielu atlikumu. Tātad spiediens un programmas noved pie šīs bilantes korekcijas, un šis mehānisms darbojas un tas ir uh, izstrādāts un ieviests. Mēs neuzņemamies kaut kādu abstraktu mandātu, mēs uh, nodrošinām cenu stabilitāti abos virzienos. Tātad te nav nu runa tikai par to, ka inflācija ir virs divi procenti, mums ir jāņem vērā arī risks, ka inflācija var nokristies līdz nulē vai pat zem, un tātad tas ir mūsu pienākums, to mums nosaka līgums. Te nav runa par atšķirīgiem mandātiem, jo mandāts ir ļoti skaidrs, ka primārais mērķis ECB ir cenu stabilitāte. Un tieši to mēs arī darām un turpināsim darīt. Bez sekām, kuras dažkārt varbūt jāparedz zinām vēsturiska pieredze, ka centrālā banka, ja tā dara pārāk daudz, ka tas var radīt lielu inflāciju, bet eh, tā nav tā situācija, kādā šobrīd atrodas pasauli, un tas nav šobrīd pastāvošais risks, tas ir gluži pretējs risks. Un tieši tas mums arī ir jāņem vērā. Ar zināmām negatīvām sekām, citām interesēm, jā, protams, tas tā ir bet tādā veidā darbojas funkcionē ekonomikas eh, politika. Nav iespējams visu izdarīt un panākt vienlaicīgi. Paldies. Tagad uh, sociāldemokrāta grupa Elīsa Ferēra, lūdzu. Paldies. Uh, savas politiskās grupas uh, un arī savā koordinātoru vārdā es gribētu personīgi jums pateikties par visām tām reizēm, kad esat bijis, kad esat runājis par jūsu ieguldījumu izstrādājot uh, ietvaru krīzes noregulēšanai. Un gribu pateikties arī ECB, jo mums vienmēr ir bijusi tāda liela ticība. Esam teikuši, ka ECB iespējams bija vienīgā iestāde, kas uh, bija uzdevuma augstumos krīzes laikā un kura veica nepieciešamos pasākumus, lai novērstu eirozonas uh, tādu sprādzienu. Es gribētu uzdot divus vai trīs jautājumus. Jums darīšu to savā dzimtajā valodā, un tā ir arī jūsu dzimtā valoda. Tātad mans pirmais jautājums. Pirmkārtām gribu pateikties jums par jūsu iepriekš teikto, ko jūs teicāt par Eiropas parlamenta devumu, lai izstrādātu banku eh, noregulējuma eh, mehānismu bet ir nepieciešama, zinām, uzticība jau no paša sākuma, un tātad tā tas arī bija nepieciešams, lai izveidotu noregulējumu fondu. Eiropas parlaments tagad mainīsies, tāpat arī Eiropas komisija, un ir ārkārtīgi svarīgi eh, dzirdēt, ka Eiropas centrālā banka turpinās, nodrošinās to, lai šis iesāktais darbs turpinās. Mans otrs komentārs šobrīd. Problēma nav inflācija, bet drīzāk deflācijas risks. Un pieejamie instrumenti nešķiet eh, pietiekami labi, iedarbīgi. Iespējams, ka šie nekonvencionāli intervences mehānismi būs nepieciešami, jo ir uh, Eh, kredītu pārpalikums, tie neaiziet reālai ekonomikai, turpinās tirgus eh, fragmentācija. Un, piemēram, vai bankām būtu iespējams pieņemt dažādu veidu garantijas. Eh, Delozierkungs jau sāca šo diskusiju, bet varbūt, ka bankas varētu uzņemties kredītus MVU vai privātiem uh, ieguldītājiem, nodrošinot, ka nu, to kvalitāte ir augsta, un tā varbūt varētu palīdzēt arī bankām, varbūt tā varētu daļai risināt šo problēmu. Otrām kārtām mēs, kā sociālisti, esam. Mūsu uzskats ir tāds, ka taupības pasākumi noveduši pie recesijas. Uh, Nu, pozitīvais tajā ir tas, ka esam ieviesuši visas nepieciešamās rekomendācijas, bet pieprasījumi kā nav, tā nav. Tā tad esam izdarījuši visu, kas bija nepieciešams um, no pie, piedāvājuma puses, bet kā tad ir pieprasījuma puse? Un domājot par eirozonu, kā mēs varam risināt tālāk šo situāciju, jo mums ļoti steidzami ir nepieciešama atbilde. Kaut kas ir jādara. Pagājušo reizi mēs šī komiteja, tātad mēs braucām uz uh, ASV, mēs dzirdējām Benāki kungu pēdējo uzrunu. Viņš pauda ļoti nopietnas bāžas. Uh, jūs jā, pat runājat analoģijās starp Eirozonu un ASV. Benāki kungs teica, ka man ir, man, man, es esmu ļoti satraukts, tāpēc, ka mums ir 6% bezdarbs. Vai ECB var palīdzēt uh, Eirozonai, lai tā kļūtu vienota? Uh, Varbūt, ka ECB var iet tālāk nekā tās mandāts ļauj, jo šobrīd mūsu rokas ir sasietas. Mēs nevaram izkļūt no situācijas, kas eh, prasa ļoti ātras eh, reaģēšanas spējas. Ir ārkārtīgi svarīgi risināt šo centrālo problēmu un jautājumu, un tas ir bezdarbs. Tātad, ko ECB vēlas un ir gatava darīt šajos apstākļos? Paldies! Paldies! Paldies par jūsu ļoti pozitīviem vārdiem attiecībā uz ECB darbu, un es eh, arī gribētu komplementēt, izteikt komplementu arī attiecībā uz eh, jūsu komitejas darbu. Par pirmo jautājumu par instrumentiem un kredītiem eh, maziem un vidējiem uzņēmumiem. Jūs jautājāt, vai mēs varētu kā ķīlu pieņemt eh, kredītus MVU. Mēs jau to darām. Mēs esam izveidojuši programmu. Izveidojam to pirms diviem gadiem, ja nemaldos. To sauc Additional Credit Claims. Un tās ietvaros mēs pieņemam mazus aizdevumus vai arī tādus uh, mazu aizdevumu uh, kopumus, kā tiešu garantiju mūsu monetārās politikas darbībām. Tātad esam šādu iespēju radījuši. Un to dažas valsts izmanto, cevišķi eh, konkrēts bankas konkrētās valstīs, ne tikai eh, šajās eh, valstīs, kas ir vairāk tiekuši, cietuši no spriedzes. Tātad, bet tas netiek izmantots tik plaši, kā mēs to paredzējām, bet nu tā atkal nav mūsu vaina šķiet, kas notiek. Mēs, eh, protams, pielāgojam konkrētiem apstākļiem eh, eh, šo garantiju. Jā, mēs tātad to pieslīpējam, lai sektu tos riskus, kādi ir, bet, nu, katrā ziņā, jā, to, kā garantija ir iespējams izmantot. Kā jau es teicu, bija paredzēts, ka šis pielietojums būs plašāks, lielāks šai iniciatīvai nekā tas reāli ir. Un mēs neesam saņēmuši tādu visaptvarošu skaidrojumu par to. Zemes izaugsmas periodā kredītu risks, tāds kā to izvērtē bankas, palielinās. Ir tīpaši saistībā attiecībā uz vājiem uzņēmumiem, kā jūs ļoti labi zinat, kas notiek. Arī daudzās valstīs ir tas, ka MVU uh, dažkārt eh, viņiem nav pietiekami daudz pašu kapitāla, un tas atkal ir problemātiski, lai izvērtētu uh, kredītu risku. Tā tad, lai nu kā tas ir, lai nu kādi būtu iemesli, bet lieta ir tāda, ka programma ir pastāv, bet tā tiek izmantota mazāk nekā mēs to paredzējām. Un tas bija tas ļoti tieši pasākums, ļoti tieši instruments. Nav īpaši daudz lietas, ko centrālā banka var darīt, lai mēģinātu novirzīt kredītus. Mēs nevaram bankām kaut ko uzspiest, šodien aizdodiet vairāk tiem vai citiem, tā mēs nevaram darīt. Tā tad ir ierobežojumi tam, ko mēs varam izdarīt. Bet tomēr ir cits valsts, kurās ir citi mehānismi, uh, citām valstīm citi mehānismi, bet, nu, šis principā, principā tas pats ir tā, tad tieši aizdevuma nav tur nekā, tur slepeni nekādu piekabinātu garantiju, tātad šāds mehānisms pastāv. Par bezdarbu tagad un zemo izaugsmi un mūsu mandātu. Es jau teicu savā pirmajā uzklausīšanā šajā komitejā, kad eh, vicepriekšsādātāja nozīmēšana tika pārunāta, un es tad toreiz ļoti detalizēti izteicos par 127. pantu, kurā runa par mandātu, un tur ir divas daļas. Tātad šis hierarhiskais mandāts un primārais mērķis ir cenu stabilitāte, un tad līgumā tālāk ir rakstīts, ka tad, kad cenu stabilitāte teiksim, nav tik būtiski, vai arī, nu, neskarot nekādā veidā, nemainot cenu stabilitāti, tad ECB ir jārūpējas arī par citiem vispārīgiem Eiropas Savienības mērķiem. Mēs, protams, ļoti burtiski un nopietni traktējam to, kas līgumā ir rakstīts par šāda veida tādiem, tādiem sekundāriem un pakārtotiem mērķiem. Vairumā gadījumu šie abi mērķi nav pretrunā viens otram. Un, zināmā mērā, arī esam šajā situācijā, jo inflācija ir tik zema, ka tā politika, kāda mums ir jāpieņem un ko esam pieņēmuši, ir nu, tāda, lai tā būtu stimulēšanas virzienā. 0,25 refinansēšanas likme, tas ir kaut kas neredzēts uh, mūsu darbības vēsturē. Tā tad pastāv šī savietojamība. Un centrālās bankas iespējas ir ierobežots uz šo darbību. Mēs varam izmantot monetārās politikas instrumentus, varam ieviest vairāk stimulu, un kad mēs raucamies, kas notiek ar naudas līdzekļiem un kredītiem, brīvie līdzekļi palielinās par 1%. Ja tas kaut kādā veidā saistās ar nominālo IKP, tad tas ir be, eh, slikts rādītājs attiecībā uz to, kas notiek, notiks, tāpēc, ka ir eh, tāda neatbilstības ar nominālo IKP, vai šī, šis līdzsvars ir savalsts, bet 1%, vai tas tomēr nav pārāk zemu. Mēs esam centušies palielināt eh, monetāro un kredītu kopumu ar tādām lielām likviditātes operācijām. Tātad, ko darot? Izdodot aizdevums bankām un paredzot, ka e, šie naudas līdzekļi un kredīti palielināsies, bet tas tā nenotika. Viens iemesls, kāpēc, kāpēc citas centrālās bankas ir izmantojušas citus instrumentus šādos nolūkos, tas ir tieši tāpēc, ka pēc banku krīzes tas varbūt nav tik efektīvi rīkoties caur bankām. E, aktīvu pirkšanas e, pasākumi ieliek naudu tieši nefinanciāli, tātad institūciju ne banku rokās. Tātad es runāju par ne bankām, kurām ir šie aktīvi, un tad tās tos pārdod, un tad mēs nopērkam sekundārā tirgū. Tātad notiek šāds sadals mehānisms. Kas notiek ar šo monetāro agregātu, tad, nu jā, tur šī līkne nav lineāra, tur notiek citas lietas, bet, ja kurā gadījumā, nu, virzība tiešāk nekā tad, ja tas iet caur bankām. Tātad šī aktīva pirkšana, asset purchase, tur ir ļoti jāskais nosaukumi, kā piemēram kvantitatīva īziņa, kas jau tik minēts priek, iepriekš, bet jau desmit gadiem ilgi tās sauca par open market operations, pārtvērtām tirgus operācijām. Tātad šīs atvērtās tirgus operācijas attiecās tikai uz uh, vērtspapīru pirkšanu un pārdošanu tātad tiešām operācijām. Šīs bija šīs atvērtās operācijas. Tad tika izdomāti šie atpakaļ atpirkšanas līgumi. Un eh, tie tādi centrālo banku izgudrojumi un arī ECB to izmanto. Tātad mēs izmantojam šos atpakaļpirkšanas repurchase agreements līgums, bet mūsu statūtos 19. pāns un mūsu dokumentos jau no ECB darbības sākuma ir rakstīts, ka pirkšana un pārdošana Vērtspapīra pirkšana pārdošana ir mūsu instrumenta sastāvdaļa. Tas tā ir. Tas tā ir rakstīts uh, melns uz baltu visos mūsu tekstos jau no ECB darbības sākuma. Tur nav nekā jauna. Un tā tad mums ir jāapsver viss, ja pastāv riski cenu stabilitātei, jo tas ir mūsu primārais mērķis. Tātad, ja pastāv kaut kāda riska cenu stabilitātei, notiek jau tā, kā es esmu teicis, ka šādā situācijā, jā, varbūt mēs ejam vienā virzienā un pildam arī kaut kādus citus mērķus tāpat laikā, bet primārais galvenais mērķis nodrošināt simetriskumu attiecībā uz cenu stabilitāti. <clears throat> Yeah, very, very briefly, but we've had... Pavisam īsi Mums e, bija jau viedokļu apmaiņa desmit minūšu garumā, bet noteikti, ka divas minūtes vēl varam atļauties. Paldies, Šarona! Vēl papildi jautājums par ECB lomu. Tā paši konvencionāla e, un kā notiek sadarbība trojkas ietvaros un arī ārpus trojkas. Jūs zināt, ka Portugāla tagad iet ārā un uh, draudi ir tādi, ka mēs pazemināsim procentu likmes. Uh, investori neņem vērā to, ka viņiem ir jāsedz risks, kas tiek um, prezentēts caur kredītreitinga aģentūrām. Vai ir kāda jēga, ka Eiropas politika vēl ar vien pieturās pie tik neticamiem reitingiem, kādus nodrošina kredītreitinga aģentūras? un kādas pastāv iespējas valstī, kas ir sekojusi trojkas prasībām līdz pašām beigām, Eh, un tagad eh, ir izgājis ārā no šīm prasībām, kā tā var nodrošināt sev labākas izredzes nākotnē. Ja pro, valsts iziet no programmas, tad tas notiek tāpēc, ka tā ir atkal uh, iegūsi piekļuvi tirkumu. Tāda arī būs šī situācija. Pats par sevi tas nozīmē, ka mēs uh, to neapšaubīsim, bet, protams, mēs uh, gribētu izvairīties no tik plašas kredītreitinga aģentūru izmantošanas. Esam jau samazinājuši aģentūru lomu, taču mums vēl nav visa vajadzīgā iekšējā aparāta, lai varētu sagatavot eh, reitingus paši. Dažās centrālajās bankās, jo īpaši lielās bankās, ir ļoti lielas nodaļas, kas nodarbojas tieši ar šiem jautājumiem monetārās politikas ietveros, taču mēs nevaram pilnībā aizstāt šīs bankas. Uzskatu, ka situācija valstī, kas pabeidz programmu un ir ievērojusi programmas mērķus, ir mm, uzlabot savus reitingus. Tā noteikti nebūs, ka pēc programmas pabeigšanas reitinga aģentūras valstī dos zemākus reitingus. Protams, visi to, uz to cer. Proti, ka pēc programmas pabeigšanas reitinga aģentūras konkrētajā laikā sagatavos savus novērtējumus un visticamāk valsts vērtējums tiks uzlabots pēc programmas pabeigšanas. Paldies! Paldies par uh, jūsu pēdējo uzstāšanos uh, mūsu komitejā šī mandāta laikā. Es domāju, ka daži no mūsu kolēģiem visticamāk, jūs ar jums vēl tiksies. No savas puses uh, vēlos jums pateikties. Paldies par stāstīto par ECB un noteikti, ka nekur nepazudīsim, vēl tiksimies. Paldies! Okay, so we will be... Labi, tātad turpināsim darbu. Un mums ir paredzēts trešais darba kārtības punkts. Okay, I think we now move on to agenda pievērsīsimies trešajam darba kārtības punktam, tas ir eiro iespējamā ieviešana Lietuvā. Referents šim ziņojumam ir Werners Langens. Mums ir paredzēta grozījumu izskatīšana. Werner, lūdzu. Jā, paldies priekšādātāji. Mēs organizējām uzklausīšanu. Mums bija arī tādas konfidenciālas sarunas ar vicepriekšēdētāju Oliju Rēnu. Konfidenciālas tāpēc, ka nav vēl nekādu konkrētu skaitļu. Tātad eh, ne jau tāpēc, ka kaut kas nebūtu kārtībā Lietuvā, bet, nu, tā kā nav konkrētu skaitļu, tad mēs nevaram, diemžēl, neko skaidru pateikt, un komisija līdz ar to nevēlas arī darboties atklātībā. Uh, Pēc uh, manas ziņām sagatavošanas tika iesniegti 31 grozījums, bija arī diskusijas, kur mēs redzējām, ka pastāv diezgan liela vienprātība. Tagad pavisam īsi mazliet pastāstīšu par grozījumiem. Ir vairāki grozījumi, kas, manuprāt, būtu jāliek balsošanas sarakstā ar mīnus zīmi, tāpēc, ka tie īsti neatbilst saturam. Sākšu ar pirmo grozījumu. Šeit apsvērumā esmu rakstījis, ka eiro ir Eiropas Savienības valūta un ka būtībā visām valstīm, kas atbilst konverģences kritērijiem, ir jāpievienojas eirozonai. Kolēģis Slavija Binevs raksta, ka saskaņā ar pievienošanās līguma noteikumiem tas būtu jādara. Nu, tas īsti neatbilst taisnībai, jo tas notiek saskaņā ar pamatlīguma nosacījumiem. Uh, Es uzskatu, ka tādu grozījumu mēs nevaram pieņemt, jo tas ir vienkārši nepareizs. Uh, otrs uh, grozījums attiecas uz um, angļu tekstu, kur viens vārds ir lietots divas reizes, tātad tas attiecas tikai uz angļu uh, dokumentu. Trešais um, grozījums iesnieguši Ola Šmits, Ramons Tremosī, Balcēls. Tam es piekrītu. Tātad kopumā Lietuvas pievienošanos var uzskatīt par labu precedentu, un tas ir pareizi. Ceturtais darba kārtības punkts iesnieguši tie paši autori, e, tas attiecas uz jaunu apsvērumu, tā kā eiro ir bijis ļoti efektīvs mehānisms, lai aizsargātu eirozonu pret maiņas kursa krīzi. Varu tam tikai un vienīgi piekrist, tāpēc um, uzskatu, ka par to vajadzētu nobalsot pozitīvi. Piektais grozījums arī ir pozitīva zīme, šeit tiek norādīts, ka Lietuvas banku uh, nozarē dominē ārvalstu bankas, jo īpaši Zviedrijas bankas. Jā, kā jau uh, kolēģi tikko norādīja, arī luksemburgieši ir pilnīgi visur. Nākamais kariņa grozījums, septītais grozījums, to es atbalstu, tāpat kā astoto, astoto grozījumu. Lietuvā ir stabils ekonomikas pieaugums, Lietuva ir arī trešā un pēdējā no Baltijas valstīm. Uh, un jau vēlējās pievienoties eiro 2007. gadā. Tas ir mans grozījums. Bet, eh, diemžēl, pēc tam situācija mainījās un tā nevarēja izpildīt nosacījumus. Jā, šķiet, ka prognozes par nerendijas cenām arī to visu ietekmēja. Tagad eh, grozījums numur 9 Devītais tātad grozījums, kas pieprasa eiro paplašanāšanās procesu Lietuvas interesēs samazināta. Es esmu pret šo grozījumu, jo es uzskatu, ka uh, situācija īstenībā ir pilnīgi pretēja. Mēs nevaram uh, Lietuvu neuzņemt eirozonā, mums arī Lietuva ir jāuzņem. Desmitais grozījums Ola Šmits un Ramons Tremosī Balcels. Uh, Te tiek atzinīgi vērtēts tas, ka Eirozonai pievienojas 19. valsts. Nākamais ir Slavi Bineva grozījums, numur 11. Un te ir minēts, ka ne visi kritēriji ir izpildīti. Un tiek norādīts arī, ka Šeit nav runa par konverģences kritērijiem, bet tikai par kritērijiem. Bet termins, kas tiek izmantots, ir konverģences kritērijas, jo šeit nav uh, runa tikai par skaitļiem, tāpēc es šo grozījumu noraidu. 12. grozījums konstatē, ka uh, saskaņā ar komisijas brīdināšanas mehānismu ziņojumu Lietuvā nav vērāma nekāda ekonomiskā nelīdzsvarotība. Un manā formulējumā ir rakstīts, ka saskaņā ar komisijas vērtējumu bet eh, iespējams, ka eh, šis vārds vērtējums tomēr šeit būtu eh, piemērotāks. 13. grozījumu es varētu balstīt, proti te runa par ātru fiskālā pakta ieviešanu, lai mm, līdzsvarotu budžeta deficītu. Tagad 18. Nē, nē, diemžēl nepareizā lapuse. 12. 13. sakarunātājs, 14. 14. Atkal par ātru. 14. Noraidu. 15. arī. Šeit eh, tiek norādīts uz finanšu krīzi, kas ir ievērojami ietekmējusi nabadzību un bezdarbu, un ka uh, pirmskrīzes līmenis vēl nav no jauna sasniegts. Jā, es uzskatu, ka Lietuva ir uzsākusi ļoti daudzus pasākumus un arī ieguldījusi daudz centienu, un tas, uzskatu, tas labāk ataino pašreizēju situāciju. 16. grozījums. Te tiek runāts par vienotās likmes nodokļu sistēmu. Uzskatu, ka iestāšanās vērtējumā par to nebūtu jārunā. Šeit nevajadzētu skatīties uz valsts nodokļu sistēmu. Līdz šim neko tādu neesam darījuši, arī tagad nevajadzētu to darīt. Arī 17. grozījumu gribu noraidīt, jo tas ir pārāk negatīvs un neatspoguļo situāciju patiesi. Tas pats attiecas arī uz 18. un 19. grozījumu, tāpat arī uz 20. Un 20. grozījums ir mazliet īpašs, jo te Manā sākotnējā tekstā ir pausta nožēla par to, ka atkarība, atkarība ir veicinājusi Eiropas Savienības pieprasītā ātra divu kodola elektrostaciju eksploatācijas izbēgšana, kas izraisīs situāciju, ka ievērojami pieaugusi elektrības ražošana, izmantojot gāzi. Tas ir fakts, un to nevar grozīt. Uzskatu, ka šī grozījuma svītrošana šo situāciju ļoti mainītu. 21. grozījums tas, diemžēl, neatbilst pašreizējai situācijai. Te tiek reikts, ka uzskata, ka kodola elektrostaciju eksploatācijas izbēgšanai vajadzētu būt pakāpeniskam procesam, lai enerģētikas nozarē būtu iespēja pielāgoties jaunai situācijai. Kopš 2009. gada tas ir atrisināts. Abi divi kodola elektrostaciju bloki 2009. gadā ir izslēgti, un pirmais jau tika izslēgts par 2006. gadā, tāpēc šeit vispār nav runa par atbilstību pašreizējai situācijai. 22. grozījums. Šeit ir uh, runa par divām kodola elektrostacijām, ko pieminēju es, bet uh, mana kļūda ir labota, jo te bija runa par diviem vienas elektrostacijas blokiem. 23. punktā atkal ir runa par enerģijas intensitāti. Uzskatu, ka ir nepareizi svītrot šo teikumu. Tagad 24. grozījums. Šeit ir runa par atjaunīgajiem enerģijas resursiem un par to lielāku īpatsvaru. Domāju, ka izteikumi par jaunas kodola elektrostacijas celtniecību un ka tā nebeidzami turpinās lietos pilnīgu atkarību no kodola degvielas importa uh, nav pareizi. Es nu, neuzskatu, ka tas ir svarīgs punkts šādā ziņojumā. 25. grozījumā ir runa par likviditātes likmi, un jaunākie dati īsnībā runā par stabilu eh, likviditātes likmi, un tāpēc esmu šeit eh, izdarījis redakcijā grozījumus. 26. grozījums iet eh, tādā pašā virzienā, taču īstenībā 26. grozījums atkritīs, ja 25. tiks pieņemts. Pēc tam ir trīs balca grozījumi kas salīdzina Latvijas un Lietuvas darbību un par valdības centieniem, kā arī par informācijas kampaņu. Pēc tam ir grozījums, kas svītro pašreizēju tekstu, to es arī noraidu, un 31. grozījumā ir uzdots jautājums. Proti, šeit eh, tiek nomainīts vārds uzlabosies uz var. Protams, mēs varam eh, šeit arī sagatavot kompromisus, mēs varam arī nobalsot par grozījumiem atsevišķi, un es ļoti priecātos, ja mēs ar vairākumu atbalstītu Lietuvas iestāju Eirozonā. Šis ir tikai tāds pagāda balsojums, jo uh, Nākamā sasaukuma laikā par šo jautājumu būs jābalso vēlreiz. Okay, I'm now... Jā, tagad es raugos uz ēnu referentiem. Elīza, jā, jūs vēlaties runāt. Jā, patiešām es runā, eh, padāru kunga vārdā. Viņš nevarēja piedalīties sanāksmē, jo noteikti esat dzirdējuši, ka šodien viņš sāk savu darbu kā Igaunijas lauksaimniecības ministrs, un viņš atstāja vēstījumu visiem kolēģiem, ko es nolasīšu. Tātad Ivari Padārs uh, jums uh, vēlas uh, teikt. Es pateicos visiem kolēģiem par to prieku un godu ar viņiem sadarboties pēdējo piecu gadu laikā un esmu gatavs ar jums sadarboties at, arī turpmāk. Un mēs varam tikai viņam vēlēt panākumus viņa jaunajā amatā. Un mums arī bija ļoti patīkami ar viņu kopā strādāt. Ivarī ir um, arī par šo ziņojumu um, te, izteica vairākus komentārus, tad viņš pateicas um, autoram par labi sagatavoto ziņojumu, jo bija, šis darbs bija grūts, jo nebija ne komisijas, no ECB e sākotnējā ziņojuma, tāpat viņš pateicis Lietuvas valdībai par apņēmību integrēties Eirozonā. Tāpat uh, viņš norāda, ka šis ir vēsturisks brīdis, kad visas trīs Baltijas valstis pilnībā integrējas Eiropas Savienības struktūrās, un viņš arī norāda, ka uh, Lietuva izpilda izvirzītos kritērijus, bet norāda uz to, ka valstī pastāv augsts bezdarbas līmenis un aicina uh, Lietuvas valdību to paturēt prātā un veikt nepieciešamos pasākumus, lai risinātu nopietno bezdarba problēmu. Un pēdējais uh, punkts, par ko Ivarī pauž, uh, pauž bāžas, ir tās, ka ir jāorganizē plaša informācijas kampaņa par eiro, jo jānodrošina sabiedrības atbalsts šim pasākumam. Šobrīd tikai 40% iedzīvotāju atbalsta pievienošanos eirozonai. Un noslēgumā eh, Iva arī vēlas eh, sveikt eh, Lietuvu eirozonā, cerams, jau no 2015. gada janvāra. Vai kāds vēlas uzstāties ALDE grupas vārdā? Jā, paldies priekšstādātāji. Uh, Atcēlis Tremoze ir uh, ēnu referents, bet es uzstāšos viņa vietā. Jā, šis ziņojums ir ļoti labs un ir ļoti svarīgi, ka trešā Baltijas valsts pievienojas Eirozonai. Tas apliecina, ka pāris gadu laikā uh, Baltiju uh, Uh, Baltija būs uh, iekļauta Eirozonā, tai apkārt būs valstis ar uh, to pašu valūtu. Un mēs arī domājam, ka tuvākajā laikā vairumā valstu ap Baltiju būs ieviests eiro. Un uh, tie, kuri prognozēja, ka eiro pazudīs mūsu pilnvaru termiņu laikā, ir pilnīgi kļūdījušies. Un uh, tas apliecina arī to, ka šie cilvēki neko nezināja arī par vēsturi un neko nesaprāt. Es pat, es arī ceru, ka nākamajā pilnvaru termiņā arī Zviedrija pievienosies Eirozonai. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāji. Tagad Žans Pols Biseps uzstāsies zaļo vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, nevar būt nekādu šaubu. Mūsu grupai nav nekādu iebildumu pret to, un mēs pilnībā atbalstām uh, Lietuvas pievienošanos Eirozonai neskatoties uz visādiem apstākļiem, jā, ir vairākas problēmas. Nav bijusi arī koordinācija starp mums attiecībā uz kompromisu grozījumiem. Gribētu atzīmēt divas iztrukstošas lietas šai ziņojumā, un žēl, ka tas tā ir. Pirmkārt, ka sociālajie jautājumi iztrūkst, ieskļau, tā skaitā arī uh, bezdarbs un imigrācija. Un tāpat arī nav apskatīti fiskālie jautājumi pašreizējās fiskālās uh, sistēmas kontekstā, kāda šobrīd pastāv uh, Lietuvā. Un uh, mēs gribētu, lai tur būtu tāda progresīva fiskalitāte paredzēta. Tātad, nesoties šiem diviem trūkumiem, ir arī tāda kā neatbilstība, jā, attiecībā uz enerģētiku, uz enerģiju, un šis enerģijas jautājums mm, Lietuvā ir ļoti būtisks un ir pilnīgi leģitīmi uz to norādīt, bet eh, tam šajā ziņojumā, šajā ietvarā nevajadzētu kļūt par tādu eh, jautājumu, kas saistās tālāk ar kodolu eh, enerģētikas attīstību. Mūsu nostāja galu galā būs atkarīga no tā, kāda būs jūsu nostāja par šiem sociālajiem, fiskālajiem un ar enerģiju saistītiem jautājumiem. Um, Thank you. Paldies. Vai ir uh, no C grupas kāds runātājs? Strežekungs, jā, paldies, pēkšņi esmu uzrunā, uzzinājis, ka man vajag runāt, atbilstoši derka teiktiem. Sākumā es gribētu pateikties Langenkungam par ļoti caurskatāmo prezentāciju, kas bija ļoti tāda loģiska, atvērta. Man jāatzīst, ka šāda prezentācija man personīgi ir eh, pieņemamāka, jo mm, tur ir tā iet soli pa solim, saprotamā veidā, viss aplūkots eh, viņa izvēlētajā mm, kontekstā. Es, protams, respektēju katru valstu, kur vēlas pievienoties eiro kā kopīgai valūtai, tā ka, nu, tas ir eh, punkts numur viens, ko es noteikti varētu mm, šeit paust. Otra lieta, kurā es pilnīgi nepiekrītu mm, šī ziņojuma rakstītajam, tātad uzsvars uz. ekonomisko izaugsmi katrā valstī, kura, kura gatavojas pievienoties Eirozonai. Jā, tas ir svarīgs punkts. Tur mēs varētu piekrist uh, tiem, kas uh, šādu nostādījumu atbalsta. Trešā lieta. Līdzsvars, uh, publiskā finansējuma līdzsvars. Tas ir svarīgs punkts Pat Langenkungs to uzsvēra, un mēs piekrītam šai ziņā viņam. Ceturtkārt, un tas ir pēdējais komentārs no manas puses, kodola elektrostacijas attiecīgajā valstī. Tur mūsu nostāja varētu būt atšķirīga, un es gribētu aicināt ECR atturēties visos punktos, kuros ir runa par uh, kodolu uh, elektrostacijām šajā valstī. Paldies! Paldies! Ar priekšsēdētāju neviens vairāk nav uh, pieteicies izteikties, un referents vēlētos pavisam īsi izteikt noslēgumu vārdus. Paldies, izteikšos pavisam īsi. Es gribētu pateikties sociāla demokrāta kolēģim, un es vēlētos arī viņu sveikt par viņa jauno amatu. Viņš nav iesniedzis nevienu grozījumu, viņš man norādīja, ka viņš pilnībā atbalsta manu ziņojumu. Tāpat arī es gribētu pateikties liberāļiem un EKR grupai par viņu vispārējo atbalstu. Un es ceru, ka zaļie Lietuvas ceļu uz eirozonu arī varēs pieciest. Pašreizējā politiskā situācija ir ārkārtīgi svarīga un pašreiz ir ļoti būtiski uh, izdomāt, ar kādu uh, signālu Eiropas parlaments vēlas uh, palīdzēt Lietuvai iestāties Eirozonā. Paldies! Mēs uh, pavisam drīz balsosim par šo ziņojumu, un balsājums plenāra sesijā notiks nākamās komitejas uzraudzībā. Mēs ceram, ka tas varētu būt 14. jūlijā. Tāda ir tālākā procedūra. Protams, ka būs arī daudz deputātu, kas um, strādās arī no pašreizējā sasaukuma. Un tagad varam pievērsties ceturtajam darba kārtības punktam, kas ir priekšsēdētājs paziņojumi. Hopifē. Jūs jau redzējāt, ka uh, fotogrāfs ir šeit telpā. Pēc uh, dažām minūtēm mēs sapulcēsimies visi šeit priekšā un tātad nofotografēsim, tie būs ekonomitejas izdzīvojušie uh, locekļi prieks par tiem, kas šeit ir krāti. Tā tad, bet vēl par eh, šo sanāksmi. Šī ir pēdējā likumdošanas darba sanāksme, un esmu lepna, ka pēdējo trīs gadu laikā komiteja ir ļoti veiksmīgi un proaktīvi īstenojusi, strādājusi pie divu pakotnes, pie sešu pakotnes eh, regulējuma, un mūsu ambīcijas ir bijušas uzlabot demokrātisko eh, caurskatāmību un atbildību jaunās pārvaldības ietvarā, un šai sakarībā Ekon komiteja ir uh, uzlabojusi ekonomisko dialogu, ir notikuši dažādas viedokļu apmaiņas ar Eiropas uh, Savienības iestādēm, un tas ir ar komisiju, ar padomi, ar uh, Eirogrupas priekšsādātāju, ar ECB un ar ESM un citām iestādēm. Tāpat Ekon arī uzsāka īstenot ekonomisko dialogu ar dalību valstīm, un sekojuši valsts piedalījās Um, šajā dialogā Beļģija, Spānija, Vācija, Francija, Itālija, Ungārija, Malta, Slovēnija, Latvija, Grieķija un Lietuva. Tātad tas ir vēl papildus regulāriem ekonomiskam dialogam ar, ar valstīm, kuras ir um, padomē prezidējošās valsts. Šī likumdošanas perioda laikā mēs centāmies organizēt vēl intensīvāku ekonomisko dialogu, bet diezgan bieži bija grūti atrast piemērotu datumu. Uh, ielūgumi ir uh, Eh, sagatavot sarunām ar Franciju, Luksemburgu un Portugālu, tāpat arī viedokļu apmaiņai eh, ar ESM eh, e vadošo direktoru Reglinkungu. Esmu pateicīgi Reglinkungam, kurš nesen ziņoja, ka viņš ir gatavs nākt stāties mūsu komitejas priekšā. Un tā kā tomēr ir laiks mums ierobežots, es atstāšu ekonomisko dialogu noriti tam, uh, Um, kas vadīs ekonu komiteju nākamā sasaukumā, un es ceru, ka tomēr kopējā nostāja būs tikpat um, tāda proaktīva kā tagad. Ekon koordinātori ir pauduši vēlmi realizēt ekonomisko dialogu ar Franciju vēl šī sasaukuma ietvaros, un uh, komitejā ir paredzēts laiks nākam ceturtdien no 8.30 līdz 10.00 Strasbūrā. Un mēs attiecīgi jums vēl piesūtīsim informāciju par šo ekonomisko dialogu, tad, kad tas tiks apstiprināts. Man ir vēl viens paziņojums par eh, ekon eh, noslēgtiem tekstiem un par situāciju padomē. Padome ir oficiāli informējusi parlamentu pagājušā piekdienā, ka tai vairāk nav resursu turpināt aptvērto ekon uh, failu pabeigšanu. Un uh, šķiet, ka viņi ir saņēmuši instrukcijas uh, strādāt pie Gruzijas un Moldovas asociatīvā nolīguma un un no 23. aprīlim līdz 25. maijam, tātad šajā periodā, un pārējie darbi, tā teikt, tiks nolikti malā. Tas nozīmē, ka uh, Eh, šī finalizēšana nenotiks nevienā no atvērtiem sešiem ekonu failiem un tīpaši par eh, SRM. Eh, Ņemot vērā to situāciju, kāda ir Ukrainā, es, protams, gribētu aicināt, lai padomu tomēr arī pild savus saistības ar līdzlikumdošanas failiem un tīpaši saistībā ar SRM, tātad vienoto noregulējumu mehānismu Saulēcīgs darba noslēgums ļaus veikt konsultācijas ar pašreizējo komiteju un uh, korigendum tiks uh, iesniegts nākamajā sasaukumā jūlijā. Uh, Tātad ir nepieciešams tomēr darboties atbilstoši grafikam, jeb kāda kavēšanās kavēs visu šo procesu, un tam atkal būs tāds lavīnas eh, efekts eh, attiecībā uz regulas īstenošanu. Tātad tāds ir eh, status quo šajā jautājumā. Mēs ceram, ka mēs varēsim panākt šo vienoto nolideglēju mehānismu un ka jūlija plenāsēdā varēsim aplūkot mm, no šo grozīto dokumentu. Mēs, protams, saprotam, jā, kāda ir situācija, protams, attiecība ar Ukrainu, cik tur daudz darba. Tātad tas arī ir viss uh, priekšsēdētāja paziņojuma ziņā, un tagad mēs nākam visi priekšā te pulcējamies, un mums būs uh, uh, oficiālā bilde. Pirms balsošanas fotografēsimies, jo pēc balsošanas jūs visi muksiet projām. Tā ka tagad Mums ir jābalso par laika grafikiem, saka Langena kungs. Mums ir jābalso par jūsu ziņojumu, saka priekšsādātāja Langena kungs, bet mēs vēl nebeidzam komitejas sēdi. Es tikai vienkārši gribu pārliecināties, būt droši, ka mums ir pietiekami daudz cilvēku fotografijā, jo tad, kad jūs nobalsosiet, jūs visi šausieties projām, un fotogrāfs ir šeit klāt šobrīd, tā ka ātri nofotografējamies un tad balsosim. Okay, we are now on to. Labi, esam nonākuši pie darba kārtības piektā punkta. Un tas ir atkārtot apspriešanās ar komiteju, reglaments 70. pants. Pirmkārt, prips, acīm redzot, par uh, investīciju produktiem 1. aprīlī otrdien tika panākt vienošanās rakstiskas procedūras ietvaros pēc galīgā trialoga, kas notika 20. martā, kas bija tūlīt pēc uh, garās nakts par SRM un gal galā visi bijām ļoti noguruši. Pirms uh, līguma parakstīšanas vai man tas viss ir jālas, prasa priekšsēdētāji? Es domāju, ka informācija visiem ir izdalīta. Tā tad eh, jautājums tika iekļauts darba kārtībā 4. Mm, aprīlī korepērā, un es esmu saņēmis korepēru vēstuli, ka mm, ir panākt vienošanās. Tā tad es eh, konsultējušos vēlreiz ar komiteju, pervanšas kundze neredzu, viņa laikam ir aizņemta. Elīze, varbūt, ka jūs kaut ko gribat teikt. Es tagad runāšu pervanšas kundzes kapacitātei. Uh, Viņa pauž nožēlu, ka viņa nevar šodien būt klāt sanāksmē. Un viņa nevar paust savu nostāju par, eh, par šīm konsultācijām saistībā ar PRIPS. Bet viņa grib uzsvērt ļoti būtiskos uzlabojums salīdzinot ar komisijas sākotnējo priekšlikumu, kurā netika pieņemta patērētājiem draudzīga pieeja. Kā mēs zinām, šis ir ļoti būtisks likumdošanas akts vērsts uz to, lai aizsargātu mazumu eh, tirgotājus, investors un lai sniegtu viņiem informāciju par investīciju produktiem. Eh, Beres kundze pozitīvi vērtē vienošanos ar padomi, kaut gan sarunu vešanas process nevienmēr bija ļoti konstruktīvs no padomas pārstāvu puses. Kaut gan padomē bija ļoti vājš sarunu vešanas mandāts, Eiropas parlamenta sarunu komandai izdevās panākt labu rezultātu sarunās. Sasniegumi ir sekojoši. Pirmkārt, plašāks tvērums finanšu produktiem, kas ir iekļauts šajā regulā. Tagad tur ir iekļaut arī produkti, attiecībā uz kuriem komisijai ir jāizvērtē vai jāizvērtē tātad, vai šie produkti joprojām ir eh, jāizslēdz. Otrām kārtām labāka izpratne ehm, mazum investoriem par izplatīšanas izmaksām tālāk detalizētāka informācija jāsniedz viņiem par ekonomiskajiem, sociālajiem aspektiem šiem investīciju produktiem. Ceturtām kārtām eh, visaptvaroši signāli jāsniedz kat, uz katru dokumentu, lai būtu skaidrs, ka katrs šis um, mazizmēra investors uh, būtu i, i, informēts, pieņemot savus investīciju lēmumus. Jāizveido arī Eiropas fonda kalkulators. Un ja pēc četriem gadiem šāds, uh, ja pēc četriem gadiem vēl šāds instruments tirgu nebūs, tālāk jopa intervences iespējas uh, un mandāts, tas ir jāsaskaņo ar pašreizējiem not noteikumiem ESMA un DEBA. Otram kārtām sankciju režīms ir uzlabots, iekļaujot uh, soda sankcijas, ja tiek uh, sniegt maldinoša informācija. Tālāk pervenšas kundze gribētu aicināt kolēģus pieņemt pirmajā lasījumā vienošanos ar padomu par galvenajiem informatīviem dokumentiem, eh, investīciju produktiem, kas parasti ir tiek, kas, ko mēs zinām kā prips, un uh, viņa vēlas pateikties visai sarunvedēju komandai šajā komitejā par konstruktīvo darbu un pat pozitīvo sasniegto rezultātu. Tātad tas ir uh, uh, tas, ko Pervanš kundz gribēja teikt. Paldies, Žanpol. Vai tu gribētu izteikties? Paldies. Es runāju Sirpas Pitikainēns vārdā, kur diemžēl arī nevarēja piedalīties uh, sanāksmē un atvainojas par to. Viņa pateica referentam un ēnu referentam par uh, veikto darbu un ierosina atbalstīt panākto vienošanos ar Grieķijas prezidentūru, kas ir pieņemams kompromiss ņemot vērā visu pušu viedokļus. Paldies! Langen. Vienkungs. Man ir tikai īsts jautājums, kad īsti dokumenti būs pieejami un kad mēs nākamnedēļ tieši balsosim. Of... Jā, jūs saņemsiet visus tulkojumus saulēcīgi nākošajai nedēļai, pirms notiks balsojums plenārsēdē, kā jau tas ir nepieciešams, un mums jau šī problēma ir bijusi vairākos uh, failos, dokumentos, kad diezgan vēl tika panākta vienošanās tā, ka, nu, šis termiņš vēl nav tik saspringts, kā ir kādreiz bijis. Noslēgumā gribētu teikt, ka mēs ļoti tā intensīvi esam pārdomājuši to visu no parlamenta puses, un Pervenšs kundze ir uh, atgādinājis, jā, ka mēs noslēdzam šo mandātu tāpat kā iepriekšējo, Eh, kaut kā mēs esam apgrieztās lomās, abas divas. Jāsaka, tāpat laikā virzamies uz vieniem un tie pašiem mērķiem. Jāsaka, ka mums ir nācis cīnīties ļoti smagi par to, ko esam panākuši, un tas, kas, kas ir panākts, ir labi patērētājiem. Protams, mēs gribētu, ja mums būtu izdevies panākt vairāk, bet, nu, jāsadzīvo ar to, kas ir, un jācenšas strādāt nākotnē. Ceru, ka tas visiem ir pieņemami. Tagad Labi, varbūt, ka par konsultācijām vēlreiz. Atbilstoši 17. pantam, vai jūs varētu piekrist, apstiprināt? Uh, vai mēs varam balsot uh, ceļot rokas? Kas ir par? Tātad par to, ka mēs šo jautājumu um, risinām tālāk plenāru sēdē, kurš ir par, vai kāds ir pret, vai kāds atturs. Tad esam pieņēmuši lēmumu. Paldies! Tagad tā pati procedūra vēlreiz attiecībā uz maksājumu kontu direktīvu referents Jurgens Klute. Pirmā lasījumā vienošanās trilogā tika panākta 20. martā. Arī pēc ļoti gāra SRM triloga mums bija tādas ļoti garas diskusijas 4. aprīlī saņēmām vēstuli, un tā, protams, ir nodota visiem ekonu locekļiem attiecīgajā datumā. Nezinu, vai referents vēl kaut ko vēlētos teikt. Jorgen. Jā, ganz kurz, vielleicht noch. Äh, nu jā, pavisam īsi. Es gribētu vienkārši pateikties sarunvedēju komandai. Brīžiem äh, šis jautājums bija diezgan smags, tāpēc, ka Lielbritānija bija tāda īpaša vēlme nodrošināt sev izņēmuma regulējumu. Uh, Un, eh, protams, eh, mums ar eh, padomas pārstāvjiem izdevās gan ar priekšsēdētāju atbalstu, gan arī ar komisijas atbalstu izdevās pārliecināt Lielbritānijas delegāciju atteikties no šīs vēlmes. Uzskatu, ka gala rezultāti bija gana labi, un vēlreiz sirsnīgs paldies visiem, kas pie tā strādāja. Um, yes, thank you very much. It's worth. Paldies. paldies. Eh, jā, tā tad par um, korekcijām šiem, eh, šajos jautājumos eh, tās kavēsies, bet mēs ceram, ka to varēs izdarīt, bet nu mums jāpaskatās, kā tas notiks, bet tas mums neliedz balsot par pamatu tekstu saskaņā ar vienošanos. Un tagad es gribētu vēlreiz vērsties pie komitejas saskaņā ar 70. reglamentu pāntu un pacelt rokas tos, kuri atbalsta, kuri ir pret un kuri atturas. Paldies! Arī tas virzās uz priekšu. Esmu priecīga par to, ka šie divi patērētājiem svarīgie jautājumi ir noslēgti un mēs esam strādājuši kopā ar uh, lielām bankām, investoriem, uh, apdrošinātājiem un tirgiem, lai mm, pabeigtu darbu pie šiem svarīgiem jautājumiem, uh, tāpat kā tas bija hipotekāro kredītu gadījumā. Tagad pārējām pie nākamā punkta - eiro iespējamā ieviešana Lietuvā. Vai jums ir balsošanas kartītes, jo uh, Eh, mums būs jābalso tagad pārbaudas balsojums. Lūdzu, spiediet pogas. Okay, we, we have... Jā. 31 kārtīti ievietota, ja kārtā 31 deputāts balso. Mm -hmm. Okay. Um, Jā. Tātad viss darbojās, 23 ir apmierināti, 2 neapmierināti un 7 nezinu. Tagad pārējām pie balsošana. Žanpol, lūdzu, apsēdieties savā vietā. Tagad devītais grozījums, kas pār pret atturas noraidīts, sākotnējais teksts par pret atturas pieņemts. Vien, desmitais grozījums par pret atturas pieņemts, vienpadsmitais par pret atturas noraidīts, uh, otrā punkts sākotnēs teksts par pret atturas pieņemts, trešais punkts uh, par pret atturas pieņemts, ceturtais punkts par pret atturas pieņemts, piektais punkts par pret atturas pieņemts. Sastais punkts par pret atturas pieņemts. 12. grozījums par pret atturas noraidīts. Sākotnējais teksts par pret atturas pieņemts. 13. grozījums par pret atturas pieņemts. 14. par pret atturas noraidīts. Sākotnējais 8. punkta teksts par pret atturas pieņemts, 9. punkts par pret atturas pieņemts, 10. punkts par pret atturas pieņemts, 15. grozījums par pret atturas noraidīts. Jā, man Tāds nebija skaidrs signāls no sociālistu grupas. Nu, pārbaudīsim, balsojam elektroniski. Jā, tiešām noraidīts. 16. par pret atturas. Vēlreiz pārbaudām rezultātu arī 16. grozījuma gadījumā. Lūdzu, balsojam tā noraidīts ar 16 balsiem pret un 16 pret. 17. pār pret atturas noraidīts, 18. pār pret atturas. Pārbaudīsim balsojot elektroniski, arī šeit nav skaidri redzams rezultāts. 16 pār 16 pret noraidīts, 19. grozījums, kas pār pret atturas noraidīts, sākotnējais 11. punktu teksts pār pret atturas pieņemts, 20. grozījums pār pret atturas noraidīts, 22. pār pret atturas noraidīts uh, pārbaudīsim rezultātu balsojot elektroniski par 22. grozījumu. Uh, Atkal 16 pār un 16 pret noraidīts. 21. kas par pret atturas. Pārbaudīsim rezultātu balsojot elektroniski noraidīts. Es atvainojos. Mēs uh, sākām gan elektronisko balsojumu, tas jāpabeidz. Nospiediet nu, vēl pogas. Vēl četri nav nobalsojuši, lūdzu, dariet to, beidzam balsot. Noraidīts. Dažkārt uh, grūti saskatīt paceltās rokas. Tad sākotnējais teksts par pretaturas pieņemts. 13. punkts, kas par pret. Es cenšos uh, organ... Tātad mums jābalso par 23. grozījumu par pret atturas noraidīts. Sākotnējais teksts par pret atturas. Pārbaudēm balsot elektroniski. 13. punkts. 20 pār 12 pret. 24. grozījums pār pret atturus noraidīts, sākotnējais 14. punktu teksts pār pret atturus pieņemts, 25. pār pret atturus pieņemts, 27. pār pret atturus pieņemts, 28. pār pret atturus pieņemts, 29. pār pret pret atturas pieņemts. 31. pār pret atturas noraidīts. A apsvērums. Pagaidiet. A, nē. Tātad A apsvērums, kas par pret atturas pieņemts. Pirmais grozījums par pret atturas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 Paldies. Un 29 pār, neviens nav pret un viens atturējies. Apsveicam Werneru Langenu un arī Lietuvu cerams. Have... Tagad uh, mums, pie mums pēc brīža ieradīsies komisārs Šemeta. Okay, uh, we'll now, we'll now start. Uh, Labi, sāksim. Mums ir jāsāk darbs pie septītā darba kārtības punkta. Un te ir paredzēta viedokļa apmaiņa ar uh, komisāru Šemetu. Viņš ir atbildīgs par nodokļiem, muitas savienību uh, un krāpšanas apkarošanu. Iepriekšējā viedokļa apmaiņa mums bija 26. novembrī pagājuši gadu, un, protams, ka šī viedokļa apmaiņa notiek, lai runātu par eh, pamatlīgumu starp Eiropas parlamentu un komisiju. Šī viedokļa apmaiņa ir arī pēdējā eh, mūsu sasaukumā, kad mēs tiekamies ar kādu no komisāriem. Tas nozīmē, ka šeit mēs varam uzsvērt eh, mūsu kopīgos panākumus, pieņemot tiesību aktus, un, protams, parunāt arī par nākotni, ko mēs darīsim nākamajā sasaukumā. Es ceru, ka parlaments arī par to runās, un pēc tam mums ir paredzēta arī uh, jautājumu un atbilžu sesija. Ņemot vērā iepriekš izteiktos priekšādētājs paziņojumus, es uh, komisāru uzstāšanās laikā mēģināšu pārliecināties, vai uh, viss, eh, ko var paveikt šī sasaukuma laikā, arī tik, tiks paveikts un iesniegts laicīgi plenārsēdē. Lūdzu, komisāra kungs, jums vārds. Uh, thank you, Sharon, honorable member. Paldies, Šarona, eh, godāmie deputāti. Pēdējo reizi struktūrālā dialoga ietveros man ir iespēja informēt jūs par progresu, kas ir panākts mana portfeļa ietveros un ko mēs varētu darīt eh, vēlāk. Vispirms es gribētu paust jums pateicību. Pirms pieciem gadiem neviens īsti neticēja, ka Eiropas nodokļu politikā varēsim panākt tik lielu progresu šī sasaukuma ietveros. Dažās jomās, piemēram, finanšu darījumu nodokļi un cīņa pret uh, izvairīšanos no nodokļu nomaksas, attīstība ir bijusi patiešām ļoti strauja. Es gribētu pateikties uh, parlamentam par sniegto atbalstu komisijas darbā strādājot pie nodokļu dokumentiem. Jūsu interese ir likusi mūsu mm, ambīcijas virzīt vēl tālāk uz priekšu šajos tik grūtajos laikos. Liels paldies jums par to! Tagad es gribētu pievērst uzmanību diviem galvenajiem tematiem, lai pastāstītu par progresu sava, um, savu pilnvaru termiņa laikā. Es gribētu runāt par nodokļiem un arī par um, tādiem nodokļiem, kas ir izdevīgi vērumtirdzniecībai. Mums ir bijis svarīgi iziet no šīs krīzes, vienlaicīgi arī saglabājot pilsoņu uzticību. Attiecībā uz godīgumu es gribētu tagad runāt par cīņu pret izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Ik viens pilsonis un ik viens uzņēmums maksā tikai to, kas tam ir jāmaksā, un dalību valstīm vajadzētu arī nodrošināt godīgu spēli savā starpā. Paskatīsimies piecu gadu pagātnē. Tolaik mēs redzējām, ka šis jautājums vispār nav uh, politisko prioritāšu vidū. Nebija arī nekādu pasākumu, kas varētu tikt pieņemti cīņai pret izvairīšanās no nodokļu nomaksas. Tas ir ievērojami mainījies. Uh, Pilsoņi ir pieprasījuši godīgākus noteikumus un arī valstīm ir bijuši vajadzīgi daudz lielāki ieņēmumi. Tieši tāpēc valsts varas iestādes nevarēja šīs prasības ignorēt. Mēs eh, sapratām, ka uh, izvairīšanās no nodokļu nomaksas ir ļoti liela problēma, un komisijai jau uzreiz bija vairāki rīki, ko izmantot. Mēs pavisam īsi nācām, pēc pavisam īsa laika mēs nācām klajā arī ar jauniem instrumentiem. Uh, Ir bijušas vairākas iniciatīvas, lai vērstos pret izvairīšanos nodokļu nomaksas. Pagājušajā gadā mēs veicām pētījumu par PVN atšķirībām, un mēs redzējām, ka ieņēmumi ir, eh, diemžēl, ļoti zemi šajā jomā, un šie trūkumi ir pārāk lieli. Tieši tāpēc mēs runājām par ātrās rēģēšanas mehānismu un pasākumiem, ko dalībvalstis varētu šajā jomā ieviest. Abi šie virzieni ļautu mums mm, vērsties pret lielapmēra krāpšanu. Eirofisk arī tagad ir izveidots un nodrošina koordinācijas starp nacionālajām PVN iestādēm. Mēs esam arī uh, ātri ieviesuši mini viens pieturas aģentūru un uh, domājam par PVN noteikumu maiņu 2015. gadā. Tas ļaus mums kodīgāk sadalīt ieņēmumus starp dalībvalstīm. Es īpaši gribētu pateikties eh, Deividam Kazeram par viņa sadarbību PVN jautājumos. 2012. gada rīcības plāns pret izvairīšanās nododokļu nomaksas ļāva mums izmantot eh, politisko gribu, kas parādījās šajā jomā, un tas arī atmaksājās. Pēc sešiem eh, gadiem, kad nekas netika darīts, mēs beidzot pieņēmām dokumentu par uh, iekrājumu eh, nodokļu direktīvu. Tas nozīmē, ka katra dalībās tagad ir apņēmusies nodrošināt cauradzamību, un Eiropas Savienība kļūs par piemēru attiecībā uz nodokļu pārvaldību. Es ceru, ka administratīvā korporācija direktīva tiks pieņemta līdz šīs sasaukuma beigām. Kopā ar iekrājumu direktīvu tas tā ļaus mums nodrošināt informācijas apmaiņu Eiropas Savienības ietveros un ļaus mums nodrošināt, ka pastāv simtprocentīga saskaņa attiecībā uz automātisko informācijas apmaiņu. Ņemot to vērā, mēs, protams, nevaram arī aizmirst par milzīgo progresu, kas ir panākts starptautiskā līmenī šajā jomā. Pasaula ir gatava pāriet uz automātisku informācijas apmaiņu. Banku noslēpuma dienas ir jau sen pagājušas. Eiropai vajadzētu būt lepnai par aktīvo lomu, ko tā ir spēlējusi, lai to panāktu. Tas tikai parāda, ka mēs varam panākt ļoti daudz, ja mēs runājam vienā balsī. Paralēli komisija turpina sarunas ar Šveici, Lihtenšteinu, Monako, Andoru, San Marino par spēcīgākiem nodokļu nolīgumiem, kas balstītos uz automātisko informācijas apmaiņu. Esmu atkārtojis dalību valstīm, ka esmu uh, no, iecerējis pabeigt šīs sarunas līdz gada beigām. Mūsu progress arī uh, ir Mm, panāks pie tā, ka Austrija un Luksemburga ir atbloķējušas savu pieeju attiecībā uz iekrājumu direktīvu. Es gribētu arī pateikties jums par jūsu ambīcijām, jo īpaši es gribētu pateikties Leonardo Dominici, Kutas kungam, Vidautam Landsbergim, Svenam Gīgoldam un uh, Klevai Keikušai, kuri, uh, kura, kura starp citu ir jāapsveic, jo viņai nesen piedzima meitiņa. Uh, Cīņa pret izvairīšanos no nodokļu nomaksas eh, tika uzsākta Eiropā arī attiecībā uz eh, agresīvu nodokļu plānošanu. Attiecībā uz mātes un meitas uzņēmumu direktīvu un eh, ziņojumiem par atsevišķām valstīm ir ļāvuši komisijai vērsties pret korporatīvu nodokļu uh, Mm, izvairīšanos. Tāpat arī mēs esam um, stājušies pretī dažādiem izaicinājumiem. Ņemot vērā to, ka ekonomika mainās, mēs nevaram aizmirst arī par digitālo pasauli, lai nodrošinātu taisnīgus nodo nodokļus. Nodrošināt uh, vienotus spēles noteikumus interneta gigantiem ir kļuvis arvien grūtāk augsta līmeņa ekspertu grupa, ko es izveidoju, lai tā izskatītu šos izaicinājumus, sniegs savus ziņojumus vasarā. Un balstoties uz šiem ziņojumiem, mēs izvēlēsimies vislabāko virzienu, lai nodrošinātu, ka digitālie uzņēmumi arī dod savu devumu valsts finansēm. Tāpat arī es gribētu pieminēt eh, CCCTB direktīvu. Uh, Tās vērtība balstās tajā, ka šādā veidā mēs varēsim izvairīties no peļņas novirzīšanas, un vienlaicīgi tiks arī vienkāršot uzņēmumu nodokļu vide. Jū, tāpat gribētu šeit uzsvērt Marienas Taisenes ieguldījumu, jo tas ļāva mums paturēt šo direktīvu uh, politisko prioritāšu vidū, neskatoties uz dažu dalību valstu spiedienu. Komisija arī vēlēsies izmantot jebkurus rīkus, kas ir tās rīcībā, vai nu te būtu runa par uzvedības kodeksu, uzņēmējdarbības nodokļos vai arī citiem instrumentiem, lai vērstos pret nevajadzīgu nodokļu optimizāciju. Mums ir jāskatās arī pāri mūsu robežām. Es priecājos, ka uh, Līdzīgas iniciatīvas attiecībā uz izvairīšanos no korporatīvu nodokļu nomaksas tiek mm, virzītas arī citās valstīs ārpus savienības. Piemēram, šeit gribu pieminēt Šveici attiecībās pieņemtiem tiesību aktiem par kaitīgiem korporatīviem nodokļiem. Tāpat arī jāņem vērā šeit OECD veiktais, kas ļaus nodrošināt, lai uh, Uh, uzņēmumi varētu labāk darboties 21. gadsimtā. Cīņa pret uh, izvairīšanos no nodokļu nomaksas nav cīņa, ko var paveikt vienā naktī. Šeit ir vajadzīga spēcīga politiskā grība un reāli pasākumi. Ņemot vērā mūsu iepriekšējos uh, pasākumus attiecībā uz nodokļu caurdzamību, mums tagad ir daudz labāka sadarbība starp dalību valstīm, dalību valstu pozīcijas OECD ir daudz harmoniskākas, un mēs varam uh, globālā mērogā izskatīties daudz vienotāki. Uzskatu, ka um, varam būt lepni ar līdz šim panākto progresu. Es ceru, ka jūs spēlēsiet nozīmīgu lomu arī nākotnē un ka šis jautājums uh, būs uh, arī turpmāk viena no politiskajām prioritātēm. Godīgums ir ļoti svarīgs, lai cīnītos pret izvairīšanos no nodokļu nomaksas, un šis princips ir bijis vadošais mūsu darbā. Īpaši gribētu šeit norādīt uz eh, finanšu darījumu nodokli, kas ir uh, godīga nodokļa augstākais punkts. Jūsu komiteja un Anija Podimata uh, eh, sniedza vajadzīgu atbalstu, lai šo projektu virzītu uz priekšu. Finanšu darījuma nodoklis ir ārkārtīgi populārs pilsoņu vidū, tāpat arī šis nodoklis ir izcils, tāpēc, ka tas pirmo reizi ir ļāvis uzsākt pastiprināto sadarbību nodokļu jomā. Tagad šī nodokļa liktenis ir 11 dalībvalstu ziņā, kuras ir uz to parakstījušās. Es patiešām ceru, ka tās izpildīs savu apņemšanos un pieņems vienošanos par finanšu darījumu nodokli pēc iespējas ātrāk. Godāmie deputāti, lielāks godīgums nodokļu jomā bija arī ļoti būtisks krīzes laikos, bet tāpat arī tas ir ārkārtīgi vajadzīgs, lai nodrošina tādu politiku nodokļu jomā, kas ļautu veicināt Eiropas Savienības izaugsmi. Un tas bija otrs temats, kas man bija ļoti būtisks manā pilnvaru termiņa laikā. Ieņēmumu iekasēšanai ir ļoti svarīga ekonomikā, kā norādīja um, Ole Šmits un Gana Pelca, šis, šī iespēja mums ir jāizmanto. Mēs esam to darījuši ar Eiropas pusgada palīdzību. Mēs esam aicinājuši dalību valstis nodrošināt tādu nodokļu politiku, kas izaugsmē ir daudz draudzīgāka. Mēs eh, gribam arī nodrošināt virzību no darba spēka uz nodokļiem. Tātad eh, galvenokārt šeit runa būtu par patēriņu, vidi un īpašumiem. Uh, Šīs rekomendācijas tagad tiek īstenotas dalību valstīs, īpaši uzmanību pievēršot visvieglāk ievainojumiem pilsoņiem un uzņēmumiem. Eiropas Savienībā mēs esam mēģinājuši arī veidot tādu nodokļu vidi, kas nāktu par labu izaugsmei un investīcijām. Mēs zinām, ka PVN administrācija var radīt milzīgas galvas sāpes uzņēmumiem. Tieši tāpēc es nācu klajā ar standārta PVN uh, deklarāciju. Šeit es gribu pat pateikties Ivo Streičikam par viņa ļoti skaidro ziņojumu. Mēs ceram, ka dalībvalstis šo iniciatīvu nepadarīs vājāku, jo tā dod ļoti lielu labumu uzņēmumiem. Tāpat arī PVN rēķinu noteikumi ļaus nodrošināt īpašus nosacījumus mikro uzņēmumiem, kas nāks tiem par labu. Uh, Mēs arī gribējām samazināt atbilstības izdevumus, jo īpaši MVU, lai tie varētu vieglāk darboties vienotajā tirgū. Tāpat arī gribu pieminēt enerģijas nodokļu direktīvu, kas arī ir daļa no izaugsmē draudzīgo nodokļu uh, likumdošanas. Lulingas kundze iestājās par uh, nodokļiem, uh, kas ir jāuzliek piesārņojošai darbībai. Uh, Diemžēl eh, šis priekšlikums mm, neguva atbalstu dalībvalstu vidū. Nākamajai komisijai līdz ar to vajadzēs pārskatīt savu pieeju attiecībā uz vidas nodokļiem un eh, to saikni ar pārējo Eiropas Savienības likumdošanu. Nodokļu reformas eh, ir jāveido tā, lai tās strādātu. Protams, šeit nevar izvairīties arī no politikas koordinācijas. Tieši tāpēc Eiropas Savienībai vajadzētu darboties saskaņoti, tā lai vērstos pret nodokļu šķēršļiem, kas traucē vienotajam tirkumu. Šajā kontekstā es ceru, ka spēcīgāka saikne starp Eiropas parlamentu un nacionālajiem parlamentiem nodokļu jomā varētu sniegt labus rezultātus. Komitejai vajadzētu nodrošināt labāku sadarbību ar um, dalībvalstu likumdevējiem tieši nodokļu jomā. Godāmie deputāti, šī sasaukuma laikā nodokļu politika ir kļuvusi arvien svarīgāka politiskajā darba kārtībā un esam panākuši labu progresu. Taču rezultāti, diemžēl, tiek panākti ļoti lēnu. Mūsu lēmumu pieņemšanas process balstās uz vienprātību, un līdz ar to mūsu konvojs virzās tik lēnu kā vislēnākais kuģis. E, mums ir jāuzdod jautājums, vai tas ir ilgspējīgi, ja mūsu ekonomiskā un politiskā sadarbība kļūs arvien dziļāka. Neskatoties uz to, ko dos tālākā institucionālā sadarbība, Eiropas parlamentam vajadzētu arī turpmāk uzstāt uz nodokļu jautājumu risināšanu. Iespējams, ka mums vajadzētu būt tikpat efektīviem, kā jūs esat bijuši šī sasaukuma laikā. Liels paldies par jūsu darbu šeit parlamentā un arī ārpus tā. Liels paldies par šiem gadiem, kad esam eh, tik daudz apmainījušies ar viedokļiem eh, nodokļu jomā. Paldies! Paldies, komisāra kungs. Tagad mēs pārējām pie jautājumiem. Pirmo jautājumu uzdos tautas partijas pārstāvju. Paldies, uh, ka komisāra kungs, kā jau jūs norādījāt, šī ir pēdējā ekonomikas un monetāro lietu komitejas uh, oficiālā sēde, ja nu vienīgi Francijas finanšu ministrs pieņems mūsu uzaicinājumu un uh, vēl viena sēde notiks Strasbūrā 17. aprīlī bilance, mūsu darba bilance ir pozitīva pat tik svarīgā jautājumā kā nodokļi. Jāsaka, mūsu sasaukuma bilance ir pozitīva, un tas ir lielā mērā arī jūsu nopelns, jo jūs nācāt klajā ar labiem priekšlikumiem, jūs ieklausījāties parlamenta viedoklī piedalījāties dialogos, viedokļu apmaiņās, un jums arī bija grībā vēlme, ja varētu tā ar uh, paužo uh, humoru, respektu filmu, pilnu humoru, ka jums bija tāda mierīga attieksme, bet dzelžaina griba jo eh, jūs bijāt mierīgs, bet jūs pieturējāties pie nospraustā kursa un eh, jūs uh, norādījāt, mums arī ir jādomā par to, kā uzlabot situāciju nodokļu jomā. Šobrīd mūsu pilsoņi salīdzinoši maz interesējas par Eiropu, jo mums uh, trūks divu svarīgu elementu no - fiskālā elementa un sociālā elementa mūsu politikā. Ja mēs spēsim runāt reāli un pārliecinoši ar mūsu pilsoņiem, tad mūsu līdzpilsoņi uh, Eiropas Savienības pilsoņi sāks izrādīt lielāku interesi par Eiropas Savienību. Tātad ņemot vērā uh, situāciju un grūto uzdevumu, jāsaka, mēs esam strādājuši labi, un es tautas partijas grupas vārdā vēlos jums pateikties un jūs uzteikt. Un uh, noslēgumā vēl īs komentārs par starptautiskajām normām, par uh, informācijas apmaiņu. Tas satrauc uh, dažus kolēģus. Jautājums, vai SAO šīs normas drīz apstiprinās vai nē. Es uh, uzdodu jums šo jautājumu tādēļ, ka jūs pieskarāties šim tematam savā runā. Jā, es pilnībā piekrītu jums, uh, Gozes kungs, vārds komisāru kungam. So, uh, first of all, I would like to uh, thank. Uh... Paldies! Uh, Pirmkārt, gribētu pateikties Gozes kungam par ļoti laipniem vārdiem. Centos darīt, uh, nu, ko spēju, centos uh, panākt rezultātus. Un tā es teicu arī mūsu sākotnējā pirmajā uzklausīšanā, un mums notika sadarbība, un man ir prieks, ka jūs atbalstat to ideju un domu, ka jā, ir panākts būtisks progress nodokļu jomā. Un es piekrītu jums arī e, nodokļu jautājumi ir ārkārtīgi būtiski jautājumi tieši Eiropas Savienības līmenī. Un e, mūsu pilsoņu vēlmes un prasības ir ļoti augstas šai ziņā. Protams, mums ir šis eh, vienprātības princips, kas mūs ierobežo, kas padara procesu varbūt netik ātru, kā mēs gribētu, bet domāju, ka šo ierobežojumu ietvaros mēs esam virzījušies diezgan būtiski uz priekšu šī mandāta laikā. Es ceru, ka nākošā komisija pātrinās šo procesu un mēs redzēsim tālāk progresu šajā jomā, jo ļoti daudzas lietas ir jānoslēdz, jāpabeidz. Mēs noslēdzām dažus ļoti svarīgus elementus, kā piemēram uzkrājuma nodokļu direktīva, kas ir izšķiroši svarīga, runājot par caurskatāmību un automātiskas informācijas apmaiņas nodrošināšanu, bet ir vēl vairāk citi ļoti svarīgi faili jautājumi, Tāpat ir arī tādi ļoti būtiski priekšlikumus galda par korporatīvo nodokļu bāzi, piemēram, kas, manuprāt, būtu tāds ļoti liels solis uz priekšu un kas būtu liels stimuls ekonomiskai attīstībai Eiropas Savienībā gan tāpēc, ka tas būtu draudzīgāk uzņēmumiem un arī tāpēc, ka tiktu veiksmīgāk risināts jautājums par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Tā kā jā, es ceru, ka notiks turpmāka pozitīva attīstība šai jomā nākošā parlamenta sasaukuma nākošās komisijas darba laikā. Runājot par jūsu konkrētajiem jautājumiem par starptautisko standartu par, par automātisku informācijas apmaiņu, jāsaka, mēs virzamies uz priekšu, darbs norit labi. noteikumi, kas regulē starptautisko standārtu. G20 finanšu ministri tos apstiprināja Austrālijā februārī. Mums būs uh, OECD ministru sanāksme maijā. SO sanāksme būs un tur šo standartu apstiprinās uh, ministri tātad SAO ministri, un uh, strādājam arī pie īstenošanas noteikumiem, kas ir tāds kā tehniskais līmenis šiem standartiem. Un doma ir tāda, ka tos mēs uh, panāksim, ka tie SAO līmenī tiks uh, apstiprināti kaut kad gada vidū un ka tālāk tie varētu tikt apstiprināti SAO ministru sēdē septembrī un pēc tam tos apstiprinātu arī G20 tātad valstu vadītāji novembrī. Tātad mums ir tāds ļoti saspringts laika grafiks, daudz kas ir saplānots, bet, kā jau teicu, darbs virzās tādās pozitīvās sliedēs un visi SO locekļi ir ļoti apņēmības pilni noslēgt Uh, šo darbu pie standarta, un es ceru, ka pavisam drīz notiks praktiska automātiska informācijas apmaiņa ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī ar citām valstīm. Paldies! Paldies, komisāra kungs! Uh, SND grupas vārdā Frēras kundze. Paldies priekšsādātāji, paldies komisārkungs, kā esat ieradies pie mums atkal. Un arī sociāldemokrāta grupas vārdā gribētu pateikties jums par veikto darbu. Domāju, ka šī ir viena joma, kurā Eiropas parlamenta loma ir daudz redzamāka, tīri no pilsoņu viedokļa, un viņi no mums vienmēr sagaida vairāk jo krīzes apstākļos šis jautājums par godīgumu un godīgu uh, ieguldījumu un sadalījumu, tas ir tāds ļoti sensitīvs jautājums visiem. Un viss, kas saistās ar cīņu pret krātniecību un uh, par nodokļu slogas sadalījumu, visi šie jautājumi kļūst ļoti politiski sensitīvi. Es domāju, ka mēs daudz strādājām, es jums par to pateicos. Jautājums ir, eh, kas notiks tālāk, jo vienmēr pastāv risks, ka tad, kad noslēdzas kāds periods un nomainās parlaments, tātad nomainās parlaments sastāvs, notiks eh, izmaiņas arī komisijā, ka tiek zaudēta šī vēsturiskā atmiņa par to, cik tālu ir tikts un uz kurieni mēs ejam. Tātad mans lūgums šobrīd ir tāds. Varbūt izdariet tādu kopsavilkumu Pastāstiet, ko mēs nedrīkstētu aizmirst, tā lai mēs varētu pabeigt to, ko pa pusē jau esam izdarījuši, jo saistībā ar finanšu darījumu nodokli daudz ir padarīts, bet vēl nav pabeigts, tāpat arī par cīņu pret krāpniecību un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas atkal daudz ir padarīts, bet vēl daudz ir jādara. Jūs minējāt arī uzņēmumu korporatīvo nodokļu bāzi, arī tur pilnībā jums piekrītu. Tāpat šie jaunie skandāli ar Šveices bankām un spiediens, kas uh, uz tām tika likts no ASV kongresa puses, un joprojām no Eiropas Savienības puses nav bijusi ekvivalenta reakcija. Kāds būtu jūsu uh, ieteikums? Kāds būtu šo pasākumu saraksts, kas būtu tāds kā mantojums turpmākam darbam, tādā ziņā, lai mēs nezaudētu tos mērķus, ko mēs esam izvirzījuši, ko cenšamies sasniegt un kur esam nosoļojuši pusceļu. Vēlreiz liels paldies jums! Paldies! Vēlreiz pateicos par ļoti laipniem vārdiem un varbūt atbildēšu šo komentāru tādā divējādā veidā. Pirmkārt, Es domāju, ka šī sasaukuma, šī mandāta laikā arī vēl būs rezultāti, tiks kaut kas panākts. Nodokļu jomā būs iespējams vēl pieņemt lēmumus, jo arī parlaments vēl strādā un ir daudz jautājumu, kas ir procesā, kā piemēram subsidiaritātes direktīva, par kuru jūs nesen nobalsojāt ceru tāpat arī līgums par administīvās sadarbības direktīvu, ka tas arī šī mandāta laikā tiks izskatīts un. Uh, nu jā, protams, nav simtprocentīgas pārliecības, bet, protams, mēs darīsim visu, kas iespējams no mūsu puses, lai vienotos arī par finanšu darījumu nodokli, kas ir tāds varbūt grūtāk panākams rezultāts, tas ir jāatzīst, bet mēs ļoti cītīgi pie tā strādājam. Un, protams, arī um, savu mandātu noslēgumā es sagatavošu šo, tā teikt, mantojumu dokumentu, kur uh, es ieskicēšu, uzsvēršu, kuri būs tie svarīgākie elementi tālākam darbam, un es noteikti neatstāšu savu darbu galdu tukšu, jo mēs šobrīd vēl, piemēram, strādājam pie PVN režīma, un nolūks ir apstiprināt balto grāmatu vēl šī mandāta laikā. Un eh, pieņemt likumdošanas aktus, eh, pie tā, protams, strādās nākošais Eiropas parlaments. Un ir arī vēl citas jomas, kur darbs vēl joprojām turpinās, un eh, es noteikti parlamentam iesniegšu tādu dokumentu par to, nu, ka, kas, kas nākotnē jādara. Protams, parlamentam būs uh, savs, tā teikt, darba saraksts, bet varbūt tas jums varēs noderēt arī kā tāds viens no pamatu dokumentiem uh, jūsu turpmākam darbam. Paldies, komisāra kungs, Alde, grupas vārdā Smita kungs. Paldies, priekšsādātāji. Paldies komisāram. Paldies uh, jums Alda grupas vārdā un arī manā vārdā. Es domāju, ka jūs esat darbojies ļoti efektīvi un Jums eh, ir pilnīgi taisnība, ka jūs sakat, ka nodokļi tas ir bijis problemātisks jautājums ar Eiropas komisijai. Kaut gan tas ir galvenokārt dalībvalsts jautājums, es jums pilnīgi piekrītu, un jūs esat veiksmīgi šajā jomā darbojies. Jūs uh, saucat finanšu darījumu nodokli par godīgu nodokli, un tāds ir iespējas arī cilvēku vidū. Varbūt tā ir, un ja tā ir, Kāda ir situācija ar šiem 11 dalībvalstīm? Es nāku no valsts, kurā mēs mīlam maksāt nodokļus. Varbūt jums un komisijai vajadzētu koncentrēt uzmanību uz tām valstīm, kuras eh, faktiski ļoti maz maksā nodokļos. Ja jūs paraugaties uz valstīm, kurās ir bijušas problēmas Grieķija, Īrija, Kipra, Portugāle, tās maksā par 10% mazāk nekā es. Tātad nodokļu sloks ir daudz mazāks. Un viss te runā par taupību un tā tālāk, bet varbūt nākošā mandāta ietvaros komisijai vajadzētu pārliecināt politiķus un dalībvalstis, ka viņiem, tieši viņiem ir jāuzlabo nodokļu sistēmas, lai tās būtu godīgākas, kā jūs teicāt, un lai tās būtu tāds draudzīgāks. Un es domāju, ka šai kontekstā vēl ir ļoti daudz darāmā, bet katrā gadījumā pateicos jums par to, ka esat bijis tik, ja tā var izteikties, stūrgalvīgs nodokļu jomā. Paldies, Olei! Vārds komisāru kungam. Paldies. Protams, eh, stūrgalvība varbūt nav tāda labākā rakstura iezīme, bet eh, nodokļu jomā domāju, ka ir nepieciešams eh, zināms stūrgalvības elements, lai varētu panākt progresu, lai varētu uzstāt atkal un atkal, lai priekšlikumi tiktu uzlaboti un esmu centies to darīt un zināms progress ir uh, panākts. Pār jūsu minētiem jautājumiem par valstīm un atšķirībām vispārējā nodokļu līmenī, tāds kāds ir nodokļu līmeņa atšķirības, mēs centāmies šo jautājumu risināt Eiropas uh, gada ietvaros. Mēs nevaram uh, te tieši pieņemt uh, tiesību aktus, bet uh, par to, kādam jābūt nodokļu līmenim dalību valstīs, bet. Bet šī Eiropas pusgada ietvaros mums ir izdevies panākt zinām progresu. Daudzām dalību valstīm ir, panā, ir izdevies nodrošināt šo fiskālo nodokļu mm, korekciju. Uh, raugoties uz izdevumu ieņēmums pusi un aplūkot tātad kopējo nodokļu slogu apjomu, un mēs redzam, ka lielāko ties darbs darīts izdevumu pusē, kaut gan ieņēmumu puse tāpat laikā ir diezgan zema salīdzinot ar nodokļu līmeni, vispārējo nodokļu līmeni, salīdzinot ar citām valstīm. Un tādā gadījumā, ja mēs redzam šādu situāciju, tad mēs izdarām rekomendāciju dalību valstī Um, piestrādāt pie ieņēmuma puses tādā, nu, izaugsmē draudzīgā veidā. Tātad process notiek, un man jāsaka, ka dalība valstis pakāpeniski ir sākušas īstenot reformas arī uh, attiecībā uz komisijas rekomendācijām. Bet es piekrītu, ka varbūt mēs varam darīt ko vairāk, varbūt vajadzētu uh, izanalizēt situāciju un strādāt ar dalību valstīm, ja un kad mēs redzam, ka ir reālas uh, iespējas rīcībai, lai uzlabotu ieņēmumu pusi, bet, kā es teicu, tas varbūt nav īpaši reāli, ja mēs censtos uzspiest kaut ko dalību valstīm, kaut kāds zināms nodokļu līmeņus. Tas ir darbs, kas ir jādara kopīgi ar dalību valstīm. Un Tad varētu būt iespējams labs rezultāts par uh, finanšu darījumu nodokli FTT. Šobrīd varbūt nevar pateikt, kāds būs galīgais uh, risinājums sarunām. Tātad nevaram pateikt, vai risinājums galu galā būs tāds, nu, atšķaidīts vai, vai, vai nē. Jā, ir taisnība, ka sarunas ir mm, sarežģītas, tās norit grūti starp dalību valstīm un Man ir prieks, ka šīs sarunas tagad notiek ministru līmenī, un tagad katras ekofin sanāksmes laikā 11 ministri tiekās un pārunā to, kā iet uz priekšu šis finanšu darījuma nodokļu priekšlikums. Domāju, ka šobrīd ir skaidrs, ka iespējams, ka galīgais saruna rezultāts vēl nebūs tik ambiciozs, kā komisija to bija ierosinājusi varbūt um, vairāk tāda soli pa solim pieeja tiks ierosināta kompromisa sasniegšanai, bet uh, es redzu apņēmību no dalību valstu puses iet uz priekšu un balstoties uz šo apņēmību, es jūtos diezgan optimistisks, ka mēs varēsim panākt vienošanos. Uh, think... Liels paldies! Neviens nav no EKR grupas. Un tagad vārds uh, Gigoldkungam. Jā, komisāra kungs, izteikšos vācu valodā. Šī ir pēdējā iespēja ar jums apspriesties. Vispirms gribētu teikt, ka šie pieci gadi kopā ar jums, šis laiks bija visnotaļ pozitīva pieredze. Es redzēju, ka jūs cīnījāties attiecībā uz to, par ko jūs iestājaties. Tas, ko jūs iepriekš termiņa sākumā paziņojāt, par to jūs arī uh, centāties iestāties. Attiecībā uz privāto nodokļu iekasēšanu ir vērojams progress, bet jāsaka, ka šis progress tika panāks ļoti vēlu. Bloķēšana tika Uh, pārtraukta tikai tad, kad parādījās sabiedrisks spiediens attiecībā uz ārzonu uh, paradīzēm. Uzskatu, ka mums vajadzētu cīkāk analizēt to, ko šeit Eiropas Savienībā nesam panākuši. Ir skaidrs, ka bloķēšana attiecībā uz svarīgiem nodokļu jautājumiem uh, tiek paturēta, un šī bloķēšana beidzas tikai tad, kad G7 vai uh, plašākā globālā kontekstā kaut kas jauns paveras un tiek uh, virzīts uz priekšu. Attiecībā uz uzņēmumu nodokļiem progress ir mazāks. Jūsu iniciatīvas, uh, diemžēl, netika realizētas, un mēs ceram, ka Almuņies kungs uzsāks uh, procedūras pret tām valstīm, kas nodarbojas ar negodīgu nodokļu aplikšanu. Komisijā iniciatīvas, eh, diemžēl, netika virzītas uz priekšu, tāpēc, ka vienprātības princips tika ļaunprātīgi izmantots. Heim. Un bis heute ist völlig unklar, ob das. Attiecībā uz finanšu darījumu nodokli arī progress, diemžēl, nav eh, vienprātīgs, tāpēc, ka šeit eh, piedalās tikai 11 dalībvalstis. Uh, Enerģijas nodoklis, diemžēl, mm, diemžēl smagi izkāzās, uz to jūs pats norādījāt. Un mm, Adāma Smita balva attiecībā uz ekoloģisko ekonomiku mm, nav pārāk liels pasākums, jo tas arī tika bloķēts. Mums vajadzētu uz to skatīties diezgan vēsu prātu, un mm, šķiet, ka parlaments ir iestājies par nodokļu jautājumiem daudz vairāk nekā komisija. Komisija gribēja vairāk, bet dalībvalstis, diemžēl, nevarēja to apstiprināt, un tā arī ir vislielākā problēma. Pēc uzklausīšanas nebija īsti skaidrs, vai jūs uh, kļūsiet par komisāru vai nē. Gribu teikt, ka man personīgi sākumā man uh, bija grūti saprast, ko jūs iesti domājat par nodokļiem. Kā Lietuvas ministram uh, īsnībā jūsu pozīcija bija spēlēt eh, zemākajā līmenī nodokļu skalā, taču jūs tomēr strādājāt ļoti daudz, un tas, ka jūs nepanācāt uh, to, ko jūs gribējāt panākt, nav atkarīgs no jums. Dalībvalstis, eh, diemžēl, negribēja atteikties egoistisku mērķu dēļ, lai uh, panāktu kaut ko visas sabiedrības labā. Uh, Ir skaidrs, ka jūsu darbs bija apgrūtināts arī ar to, ka jūs strādājāt taupības laikos un, diemžēl, līdz ar to nevarēja panākt tik lielu progresu, kā būtu vēlams. Gribu vēlēt jums veiksmes jūsu termiņa pēdējā mēnesī. Līdz šim jūsu darbu vērtē ļoti pozitīvi. Man ļoti arī interesē, ko jūs darīsiet vēlāk un eh, cerams, ka jūs tālāk varēsiet darboties SAO un jums nevajadzēs atgriezties uh, eh, KPMG uh, eh, sabiedrībā. Uh, so I have, uh, no. Jā, man ir neierobežots laiks, nē, 30 sekundes manā rīcībā. Labi. Tātad. Pirmkārt, es pateicos jums par uh, laipnajiem vārdiem un, uh, lai neatkārtotu jau iepriekš teiktu, atbildēšu īsi un skaidri. Nepastāv nekādas konkurences starp konkurences komisāru un nodokļu komisāru. Mēs strādājam kopā un cenšamies uh, atrast visus iespējamos instrumentus kas mums varētu ļaut uh, labāk uh, cīnīties pret uh, izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Un mans kolēģis Almūņa iz, nolēma izmantot valsts atbalsta instrumentu, lai cīnītos pret izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Un, turpina, un darbs Uh, darba grupās uh, pie nodokļu apkarošanas, uh, nodokļu nemaksāšanas apkarošanas turpinās un redzēsim, kāds būs rezultāts. Otrs jautājums par progresu visos šajos dosjē. Protams, mēs visi apzināmies, kādas grūtības pastāv, jo ir uh, nepieciešams vienbalsīgs atbalsts padome. Mēs varam arī mācīties no šīs pieredzes, domājot par nākotni, uh, kā labāk virzīties uz priekšu tas būtu, teiksim, stiprināt uh, Eiropas parlamenta un dalību valstu parlamentu kontaktus un uh, censties rast vienošanos un skaidrot uh, dalību valstu parlamentiem, par ko mēs uh, runājam, kādēļ ir nepieciešams virzīties uz priekšu vienā vai citā jomā jo es konstatēju, ka ir lielas atšķirības starp uh, jūsu parlamenta mērķiem, uh, kas ir pamatoti, un tiem mērķiem, kas ir dalību valstu parlamentos. Un, manuprāt, būtu liederīgi padomāt par to, kā nodrošināt uh, stingrāku, akt, ciešāku sadarbību starp Eiropas parlamentu un dalību valstu parlamentiem šajā ļoti sarežģītajā jautājumā, kur ir nepieciešams vienbalsīgs atbalsts padomē. Tagad Jorgens Klūte goe vārdā. Paldies, Šarona. Komisāra kungs, es arī vispirms gribētu jums pateikties par sadarbību. Neapstrīdami ir tas, ka ir vērojams, ievērojams progress, lai cīnītos pret izvairīšanos no nodokļu nomaksas un krāpšanas nodokļu jautājumos. Piemēram, attiecībā uz valsts specifiskiem ziņājumiem procentu likmes ir ievērojami samazinātas un ir vērojami arī soļus priekšu. Tāpat arī naudas atmaskāšanas direktīva ļauj virzīties uz priekšu mātes un meitas uzņēmumu uh, tiesību akts pēc balsojuma parlamentā šķiet vairs neizskatās tik labi. Tāpat, ja runa par SAO un automātisko datu apmaiņu, šeit varam vērot ievērojumu progresu. Taču šķiet, ka debates SAO pašlaik norādas to, ka ja tiks veidota korporatīvā nodokļa likme Eiropas Savienībā, tad eh, man šajā jau sakarībā būtu jums jautājums. Vai šo sarunu ietveros ar eh, SAO jūs atsaucaties uz šo problemātiku, vai jūs mēģinat uh, SAO ietveros nodrošināt eh, spēcīgāku koordinātu eh, aplikšanu ar nodokļiem. Tātad te ir runa par korporatīvajiem nodokļiem. Mūsuprāt, tas būtu ļoti ievērojams progress, un eh, es gribētu zināt, vai jūs mēģināt ietekmēt šos procesus šādā virzienā. Um, thank you very much. Uh, uh Actually, the work... Jūs paldies. Uh, darbs ESAO turpinās, ir ļoti skaidrs rīcības plāns uh, ar pamatu uh, problēmām saistībā ar izvairīšanos no nodokļu nomaksas, proti e, ekonomika, pā, mīt, uzņēmuma mītnes, valsts pār naudas pārskaitījumu un tā tālāk. Šo dažu gadu laikā mēs esam panākuši daudz labāk koordinētu darbību dalību valstu starpā SAO, piemēram, iniciatīvu par automātisku informācijas apmaiņu. Uh, pirmo reizi mēs varējām iesniegt SAO vienotu saskaņotu dalību valstu nostāju par to, kādus standartus mēs vēlētos apstiprināt, tātad par kādiem standartiem mēs iestājāmies kā Eiropas Savienības dalību valstis E, mums ir 21 dalību valsts no 34 SAO, un ja mēs runājam vienā balsī, tad mēs varam sasniegt daudz labākus rezultātus šajā jomā. Un ar e, šīs e, koordinācijas palīdzību un uh, Un starp citu arī um, Eiropa padomes secinājumos dalību valstis tika aicināts koordinēt savu nostāju pirms SAO sanāksmēm uh, attiecībā uz rīcības plāna īstenošanu. Mēs organizējam augsta līmeņa grupas sanāksmes, kurās sanāk uh, kopā visas dalībvalsts un vienojas par vienotu uh, kopīgu nostāju vienā vai citā jautājumā, uh, kas ir uh, saistīts ar uh, SAO rīcības plānu. Un tagad mēs iedziļan, iedziļināmies detaļās vairākos jautājumos. Uh, Protams, ir vieglāk panākt vienošanos par vispārējo ievirzi, bet pēc tam, kad ir jāvienojas par to, ko precīzi mēs darām katrā konkrētajā jautājumā, tad jau rodas domstarpības. Un es tādēļ uzskatu, ka šī vienotā saskaņotā nostāja ir ļoti būtiska un tā mēs esam panākuši lielu progresu, koordinējot mūsu darbu E, Esau. Eiropas e, Tautas partijas grupas vārdā Ildiko Galpēlč. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms vēlējos pateikties komisāram par izcilo veikumu. Esmu pārliecināta, ka pēdējo piecu gadu laikā ir gūti izcili rezultāti nodokļu jomā, pateicoties uh, kopīgai rīcībai. Parasti esmu atbalstījis komisijas nostāju, jo šie uh, priekšlikumi vienmēr ir mūs virzījuši uz priekšu. Tagad daži komentāri par komisāru nu pat teikto. Komisārs norādīja, ka uh, Komisija jau izstrādā nākotnes plānus, un es piekrītu tiem, kuri saka, ka mēs esam daudz ko darījuši, bet nepietiekam vēl darījuši cīņā pret uh, izvairīšanos no nodokļu nomaksas, tāpat uh, vēršoties pret agresīvu nodokļu plānošanu un nodokļu pārvaldību. Bet daudz kas vēl ir uh, jādara. Uh, apvērstā nodokļu uh, uzlikšana būtu kaut kas ieteicams, manuprāt. Tā mēs varētu daudz ko apgūt, iegūt miljārdu eiro gadā. Varbūt procentuāli tas nav daudz, bet lielākā daļa no šīs naudas uh, tiek iegūta mm, noziedzīgā rezultātā. Tāpat es vēlos runāt par uzņēmumu reģistriem. Uh, tā ir jāuzlabo caurskatāmība, atklātība un jāzina patiesais uh, uh labuma guvējs, re, faktiskais īpašnieks šiem uzņēmumiem. Komisāra kungs, vai jūs uh, iestājaties par to, ka šīs idejas būtu jāiekļauj prioritāšu sarakstā turpmākajiem gadiem, vai tiks piedāvāti jauni instrumenti, vai ir uh, Uh, paredzēts uh, iesniegt jaunus priekšlikumus līdz jūsu pilnvaru termiņu beigām. Paldies! Es tikai varu piekrist jūsu teiktajam, ka daudz kas vēl ir jādara uh, cīņā pret uh, krāpšanu nodokļu jomā, e, cīņā pret izvairīšanos no nodokļu nomaksas, bet ir ļoti labi, ka mēs esam e, guvuši pirmos reālos rezultātus likumdošanas aktu pieņemšanu, kas e, uzlabos ievērojamā mērā vidī cīņai pret uh, krāpšanos un nodokļu nemaksāšanu. Un, ja pareizi atceros, mūsu rīcības plānā ir paredzēti 34 pasākumi ciņā pret krāpšanos un izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Dažas no, š, daži no šiem pasākumiem vēl tikai dos taustāmus rezultātus, un es pastāvīgi sekoju, ka šie jautājumi virzās uz priekšu. Daži jautājumi ir ļoti sarežģīti, kā piemēram identifikācijas numura ieviešana nodokļu maksātājiem. Šeit ir nepieciešams sadarbību, konsultācijas starp dalību valstīm. Un es domāju, ka nākamajam parlaments sasaukumam uh, būs jānodarbojas ar šo rīcības plānu un uh, jāpārbauda, kas jau ir izdarīts un kas vēl nav izdarīts, un uh, būs arī jāuzaicina un jā, uh, jaunais komisārs un uh, jālūdz, lai viņš informē par uh, paveikto. Runājot par PVN un par šīm apvērsto sistēmu, Jūs noteikti zinat, ka ir pieņemti grozījumi PVN uh, likumdošanā, kas ļauj dalību valstīm noteikt apvērsto sistēmu, ja ir konstatēti krāpšanas gadījumi vienā vai otrā jomā, un mēs arī attiecinājām šo apvērsto sistēmu uz uh, lielāku preču klāstu, kā, kam var eh, piemērot šo sistēmu. Bet šodien es nevaru vēl pateikt, vai šāda eh, režīma vispārēja eh, piemērošana būtu kā panacēja un palīdzētu atrisināt visus jautājumus, kas saistīti ar PVN krāpšanu. Jo šī apvērstā sistēma ir nedaudz pretrunā ar uh, PVN uh, darbības filozofiju, bet mēs uh, paredzam izvērtēt dažādas uh, PVN kasēšanas metodas, to efektivitāti, un mēs komisijā esam mm, paredzējuši sagatavot balto grāmatu par uh, galīgo PVN režīmu un par to, kā varētu būt ceļi nākotnē attīstot PVN sistēmu. Un es domāju, ka tas dos pozitīvu ieguldījumu arī parlamenta darbā. Kopumā man jāsaka arī atbildot uh, Ferreiras uh, kundzei un viņas lūgumam esmu gatavs sagatavot dokumentu, pārskatu par to, ko es esmu veicis uh, un par to, kas vēl darāms nodokļu jomā nākotnē. Paldies, saka priekšsēdētāji, un tagad būs vēl pēdējais jautājums šodien. Jā, paldies, saka sociālistu un demokrātu pārstāvis Honks Noks. Es arī vēlētos, lai mani tā uzslavē par to, ka esmu laidis pasaulē regulu par Eiropas statistikas sistēmu, kur, kuras izstrādē arī esmu devis savu ieguldījumu kopā ar kolēģi ciklonu, bet, diemžēl, šī pasaulē laišana cieta neveiksmi. Kaut arī mums bija izdevies panākt vienošanos ar uh, padomas prezidentūru gandrīz pie, pirms viena gada, un pēc tam jūs darījāt visu, kas bija jūsu spēkos, lai bloķētu šo vienošanos, jo tā jums nepatika. Uh, jūs nevēlējāties, komisāra kungs, ka atklātības princips, kas ir ieviests nacionālā līmenī, darbotos arī savienības līmenī. Jūs bijāt pret to, ka Eurostata vadītāja pilnvaras uh, un parlamenta loma viņa iecelšanā tiktu uh, nostiprinātas. Uh, Jūs uh, nevēlējāties, ka Eiropas centrālā banka arī turpmāk sagatavo neatkarīgu statistikas pārskats, un tādēļ jūs nobloķējāt šo vienošanos pieprasot vienbalsīgu balsojumu padomē. Un, protams, līgums jums dod šādas tiesības. Bet ņemot vērā, cik šis mehānisms ir smagnējs, tas praktiski nekad netiek izmantots un padomes darba grupā pagājušā gada rudenī jūs atsaucāt šo likumdošanas priekšlikumu. Jums šādas tiesības ir saskaņā ar līgumu, bet atkal tas ir ļoti uh, nopietnas lēmums, kas nebija pamatots šādos, šādā situācijā, jo komisija to var pēdējo reizi izmantoja 1994. gadā, kad bija runa par Eiropas Savienības ierēģu pensijām. Jūs nedrīkstat aizmirst, ka jums jāatskaitās Eiropas tautai par uh, jūsu darbību. Jūs iestājaties pa, pretā atklātību, bet jūs nevarat uh, runāt pretī Eiropas tautas gribai Un uh, mēs esam tauts ievēlēt pārstāvi, mēs jūs esam apstiprinājuši amatā. Un es tagad gribētu citēt Emers Trevors, jūsu uh, pārstāvis teikto, un tas mani šokēja. Jūs uh, draudējāt atsaukt šo likumdošanas priekšlikumu, un to man vairāki avoti padome ir apstiprinājuši, un jūsu pārstāve saka, ka tas tā nav un ka jūs nekad nesat piedāvājuši atsaukt šo likumdošanas priekšlikumu. Un tagad es gribētu zināt, komisāru kungu, kurš tad runā patiesību, vai nu viņa, vai es. Uh, well, thank you for this. Paldies par uh, jūsu komentāru. Vispirms gribu teikt, ka esam ļoti pozitīvā gaisotnē strādājuši ar šo komiteju pie daudziem statistikas failiem un esam panākuši arī labu progresu. Tas attiecas uz konkrētiem jautājumiem par tiesību aktiem 2010. gadā. Tie bija ļoti komplicēti tiesību akti, Un a, tagad a, Eiropas komisija ir gatava šos tiesību aktus īstenot. Tas pats attiecas arī uz nozaru tiesību aktiem, kas arī ir pieņemti šī sasaukuma laikā. Parlaments vienmēr bija komisijas pusē, ja bija runa par statistikas likumdošanu. Es patiešām ļoti augstu to vērtēju. Par statistikas likumu es gribētu norādīt, ka komisija nāca klajā ar ļoti tālajošiem grozījumiem statistikas tiesību aktos. Tātad tika uh, uzlikts tiesisks pienākums nodrošināt konfidencialitātes statistikā, tāpat arī nosacījuma attiecībā uz uh, dalībvalstu statistikas iestādēm un to koordinējošo lomu dalībvalstīs piekļuvi administratīviem datiem, kas bija absolūti nepieciešama statistikas iestādēm, lai varētu gatavot ticamu statistiku un uh, oficiālu statistiku. Visi šie priekšlikumi tika atbilst, atbalstīti ar parlamenta ziņojumu, un diemžēl šis galīgais kompromiss bez komisijas iesaistes bija daudz vājāks šajā jomā, un galvenokārt uzsvars tika likts uz institucionāliem jautājumiem, piemēram, komisijas eh, ģenerāla direktora nominēšanu. Nedomāju, ka tā bija pareizā pieeja. Taču dalībvalstis pilnībā piekrita komisijas nostājai, un ir jāņem vērā arī tas, ka komisijas lēmums par Eirostat nodrošina Eirostat ģenerāldirektora neatkarību, pieprasot, lai Eirostat ģenerāldirektors tiktu nozīmēts balstoties tikai un vienīgi uz profesionāliem um, nosacījumiem. Dalībvalstīs tā nebūtu nav, un tas nozīmē, ka Eiropas komisija ir gājusi ļoti tālu uz priekšu, lai nodrošinātu Eirostat ģenerāldirektora neatkarību. Taču domāju, ka mums šeit skaidri vajadzētu norādīt, ka ir jārespektē robežas starp iestādēm, ja ir runa par amatpersonu nozīmēšanu komisijā. Ir arī līgumā nosacījums, kas pārēdz to, ka Eiropas komisijas priekšsādātājs eh, nomina ģenerāldirektorus, un eh, šis institucionālais ietvers būtu jārespektē. Tieši tas arī ir šo diskusiju krustpunktā. Taču es ceru un es arī nu, uzskatu, ka mēs turpināsim darbu pie tiesību aktu pieņemšanas. Un uh, cerams, ka beigās mēs panāksim kompromisu, kas atbildīs visu institūciju interesēm, gan parlamenta, gan padomes, gan komisijas interesēm. Atvainojos, komisār kungs, jūs neatbildējāt uz manu jautājumu. Jūs neatbildējāt, vai, vai jūs ierosinājāt atsaukt šo likumdošanas aktu priekšlikumu? Nē, es neieteicu atsaukt šo tiesību akta priekšlikumu, tas nav taisnība. Tātad tas vēl arvien ir spēkā. Es domāju, ka mēs visi cenšamies paplašināt līguma nosacījumus, ja runa par institūcijām. Un, protams, ka Eiropa, Eiropas parlaments būtu cīnījies eh, ļoti spēcīgi par lietām, kas tam ir svarīgas. Nu, tas būs jādara vēlāk. Liels paldies, komisār! Šī ir uzklausīšana, šīs ir uzklausīšanas beigas. Domāju, ka mēs esam paveikuši labu darbu. Protams, ka vēl ir daudz darāmā nākamā sasaukuma laikā. Jautājumi, kas ir jāizšķir ar vienprātību, diemžēl neļauj Eiropas parlamentam vai arī jums uh, virzīties uz priekšu straujāk. Taču kopumā es domāju, ka šis sasākums jums ir bijis veiksmīgs. Protams, mums ir viens neatrisināts jautājums, un man arī tas interesēja, un es par to ļoti cīnījos. Varbūt trilogos nākotnē mums vajadzētu sniegt rekomendāciju lai tur piedalās arī Eirostat vadītājs, tāpat kā mm, to dara Barņē. Dažkārt tas eh, ļauj nodrošināt labāku progresu. Bet, protams, eh, tas, tas vēl mums ir priekšā. Tagad eh, citi jautājumi. Šis jautājums mums neaizņems daudz laika. Es gribētu pateikties visiem, jo šī iespējams ir mūsu pēdējā sanāksme. Uh, Es, protams, gribu pateikties visiem deputātiem par to, ka viņi ieguldīja ļoti lielu darbu šī sasaukuma laikā un nodrošināja komitejā labu atmosfēru. Es uh, gribu apsveikt tos, kas neatgriezīsies un uzsāks jaunu dzīvi. Tie, kas tagad uzsāks kampaņu, vēlu viņiem veiksmi kampaņā. Es gribētu pateikties arī vicepriekšsēdētājiem. Es gribētu pateikties arī Astrīdai Lulīngai, kas mani aizstāja ik pa laikam. Es gribētu pateikties arī visiem mm, ilgāk strādājošiem deputātiem, Kazesa kungam un Wolfam Klīnsam, kurš dažkārt nespēja būt trīs vietās vienlaicīgi. Un es gribētu arī pateikties sekretariātam, jo īpaši Adolfo. Sākums bija diezgan sarežģīts. Tad, kad jūs sākāt strādāt, jūs bijāt eh, ģenerāls sekretāra vietas izpildītājs ļoti ilgu laiku. Uh, bet es domāju, ka esam paveikuši ļoti daudz, un sekretariātam slodze bija ļoti liela, tāpēc lūdzu nododiet manu pateicību visiem sekretariāta darbiniekiem. Šķiet esam panākuši daudzus rekordus. Mēs esam uh, tikušies sanāksmēs 300 reizes, mums ir bijušas vism, vis, bijuši vismaz 320 trilogi, šķiet, ka mums ir bijuši ap vismaz 35 tūkstoši grozījumi, un te varētu pielikt klāt vēl daudz vairāk grozījumus. Šķiet, ka 63 normatīvie ziņojumi ir pieņemti, vairāk nekā 300 cita veida ziņojumi un atzinumi. Šķiet, ka šos rekordus būs grūti pārsist. Tas norāda, ka esam strādājuši patiešām daudz. Vēlreiz liels paldies visiem! Liels paldies arī par to, kad uh, man piedavāt, kad man neizturēja pacietība. Žanpol, jūs vēlējāties izteikties, un arī Marijana, lūdzu. Pavisam īsti priekšsēdētājs kundze, jo šī ir pēdējā sanāksme, pēdējais seans, kā kino. Varbūt, ja mēs esam, būsim prātīgi, tad būs vēl papildu. Uh, papildus ēns, bet nu par to es šaubos tomēr. Es vēlējos jums pateikties par eh, komitejas vadīšanu šajā sasaukumā. Kā jūs teicāt, mēs kopīgi esam labi pastrādājuši, labā sapratnes gaisotnē. Es pateicos arī uh, Uh, sekretariāta darbiniekiem, kuri ir palīdzējuši mums uh, mūsu darbā, un šie statistikas dati varbūt nebūs Eurostat dati, bet tie ir patiesi statistikas dati un precīzi, un es pateicos arī koordinatoriem par sadarbību šo piecu gadu laikā. Paldies visiem! Elīza. Jā, arī sociāldemokrāta grupas vārdā es vēlētos jums pateikties. Es domāju, ka jūs bijāt tāda ļoti stingra priekšēdētāja, bet jūs spēlējāt ļoti nozīmīgu lomu uh, visos mūsu sasniegumos. Jūs bijāt godīga, jūs strādājāt ļoti daudz, un uzskatu, ka šī darba pieredze bija ļoti laba. Es gribētu pateikties arī uh, visiem kolēģiem, visiem koordinatoriem un arī deputātiem Uzskatu, ka piedzīvojām arī grūtus laikus, mums bija jāpieņem arī smagi lēmumi, un ar dažiem izņēmumiem es uzskatu, ka sadarbības gars bija ļoti labi jūtams. Tas bija mūsu vadošais princips darbā. Un pēdējais, ko es vēlos teikt, eh, ir pateicība visiem darbiniekiem, ekonu komitejas sekretariātām, politisko grupu sekretariātiem. Liels paldies jums! Jūsu darbs ir patiešām uh, neticams. Un jāsaka, ka strādājām ļoti sarežģītos apstākļos, taču panācām ļoti daudz, rezultāti ir ļoti svarīgi. Liels paldies visiem! Domāju, ka šajā periodā parlaments uzlaboja savu ticamību, savu redzamību un es ceru, ka pilsoņi atzīst, ka Eiropa nav kaut kāda pelēka nekārtība, kur visas institūcijas ir viena no otras neatšķiramas. Uzskatu, ka parlaments spēlē savu lomu pareizi. Marijāna lūdza vārdu, bet varbūt kāds no citiem koordinatoriem arī vēlas runāt, lūdzu. Jā, yeah, thank you. Dank u wel, eh, Sharon. Uh, Sharon, ik wil mij aansluiten. Ik ben geen coördinator, maar ik wil mij toch aansluiten en uitdrukkelijk. Es neesmu koordinātore, bet es eh, ļoti labprāt vēlētos paust savu pateicību. Un es vēlētos arī teikt, ka komiteja šo pēdējo piecu gadu laikā tika vadīta ļoti labi. Protams, dažkārt mēs izsakām kritiku par uh, citu darba stilu, daži iespējams eh, izteica šaubas par to, ka priekšēdētāji būs no valsts, kas nav Eirozonā, bet uzskatu, ka jūs strādājāt kā īsta speciāliste un eh, ieguldījāt eh, jūsu darbā ļoti daudz. Jūsu pēctecīm būs grūti ar jums sacensties. Esmu darbojusies parlamentā ļoti ilgu laiku, esmu strādājusi daudzās komitejās, dažādos līmeņos, Dažās komitejās mums eh, atbalsts bija ļoti labs, dažkārt šis atbalsts nebija tik labs, bet šajā komitejā atbalsts bija izcils. Sekretariāts ir strādājis patiešām labi šī sasākuma laikā. Un tieši pateicoties sekretariātam un eh, pateicoties visiem kolēģiem, kas iespējams visi nav klāt, sadarbība ir bijusi ļoti laba. Darbs, protams, nav bijis vienkāršs, mums ir e, bijis jāstrādā pie politiski sensitīviem jautājumiem, taču daudzās gadījumos esam panākuši ļoti plašu vairākumu kad plenārsēdē balsoja par mūsu ziņojumiem, un es domāju, ka tas norāda arī uz lielu demokrātiju. Vēlreiz lās paldies par jūsu konstruktīvo sadarbību. Sven. Pirmkārt, gribētu teikt, ka šie pieci gadi man bija pilnīgi jauna pieredze. Agrāk nemaz nebija strādājis nevienā parlamentā, nās nebija strādājis arī komitejās. Man nācās cīnīties par dažādiem lēmumiem, un jāsaka, ka uh, šī ir ļoti pozitīva pieredze, tā man uh, pierādīja Eiropas demokrātiju. Uh, Es labāk pārzinu kultūru dalībvalstu parlamentos, kur parasti lietas, kas tiek virzītas no mazu grupu puses, no minoritātes puses, parasti nokļūst papīra grozā, bet eh, jūs eh, visu izvērtējāt un visu ņemāt vērā, un beigās, protams, ka mm, vairākums ir svarīgākais. Es uzskatu, ka tieši to nodrošināja priekšādētāja un arī koordinātori parlamentā. Tas pēc krīzes mums ļāva izveidot ekonu tādu atmosfēru, kas ļāva nodrošināt labākus rezultātus, kas eh, mums ļāva šeit Eiropas konstitucionālajā ietverā panākt vairāk nekā padomē. Uzskatu, ka šis vienprātības vai liela vairākuma princips ir saistāms arī ar negatīvo pusi, jo eh, sabiedrība īsti nesaprot, kuram, kurš par ko iestājas. Bieži vien ir vērojami konflikti. Taču mums eh, bieži vien ir jāpanāk eh, daudzi lēmumi kopā ar padomi, un mums iespējams ir jāiestājas par to, lai uh, kopējais labums gūtu pārsvaru pār dažādiem veto. Šajā komitejā bija ļoti liela darba slodze. Nevienā citā komitejā nav bijis tik daudz sanāksmi, tik daudz procedūru. Protams, šis darbs e, lielā mērā ir saistāms arī ar priekšsēdētājs veikumu un sekretariāta darīto. Es varu tikai un vienīgi apbrīnot sekretariāta darbinieku darba disciplīnu. Jūs vienmēr strādājāt ar rezultātiem, un jūs mani noteikti uh, ļoti labi pazīstat pēc šiem pieciem gadiem, un man diemžēl nebija nekad par ko sūdzēties, un kā jūs labi zinat, es vienmēr daudz sūdzos. Vēlreiz liels paldies sekretariātam, un es ceru, ka nākamais sasaukums strādās tieši tādā pašā atklātības gaisotnē. Un procedūra bieži vien ir svarīgāka nekā skaļa klaigāšana un mēģinājumi panākt ātru vairākumu. Es patiešām to ceru. Mums priekšā ir svarīgas vēlēšanas, un būs jāskatās, kāda būs Eiropa pēc tām. Es ceru, ka populistiem neiznā, neizdosies vēl vairāk iedragāt šī parlamenta tēlu un valsts demokrātiju. Jurgens, jā, paldies, Šarona. Es varu tikai un vienīgi pievienoties šiem pateicības vārdiem. Es esmu uh, vien, vienā no mazākajām grupām, esmu darbojies arī Bundestagā un Landstāgā. Es iedomājos, ka tur šāda konstruktīva sadarbība neizdotos. Tāpat kā Svenam, šī man ir pirmā reize strādājot eh, šādā parlamentā. Esmu dzirdējis debates Landestāgā un Bundestāgā, un man personīgi šī pieredze bija ļoti laba un tāda iespaidīga. Mēs redzam, ka tiek ņemtas vērā visas partijas ļoti plašā politiskajā spektrā, un tās visas var labi sadarboties, neskatoties uz atšķirībām to starpā. Šī pieredze bija patiešām ļoti svarīga. Es gribētu arī uzsvērt, ka Šarunas Bausas vadības stils, manuprāt, bija ļoti taisnīgs un pareizs. Esmu strādājis arī dažās citās komitejās. Protams, nevajag salīdzināt, bet ir jāsaka, ka šī pieredze man bija vispozitīvākā. Tātad Šaronas vadītā komiteja noteikti e, ir viena no pozitīvākajām parlamentā. Es e, personīgi iemeslu dēļ um, nestrādāšu vairāk parlamentā, nevēlos piedalīties vēlēšanās, kaut arī esmu sarakstā. Es e, esmu šo to paveicis, šo to nesmu paveicis šī sasaukuma laikā. Vēlos vēlēt veiksmus kolēģiem. Nākamajā sasaukumā es ceru, ka tas būs vienlīdz labs un konstruktīvs. Gribētu īpaši sirsnīgi pateikties darbiniekiem. Patiešām apbrīnojami, cik ļoti tie balstījās uz katru partiju, uz katru pozīciju. Es redzēju, kā tas notika mana ziņojuma gadījumā. Tas nav vienkārši strādāt sekretariātā. Nav arī vienkārši nodrošināt taisnīgumu, tieši tāpēc es to ļoti augstu vērtēju. Un vēlreiz tātad sirsnīgi pateicību sekretariātam no manas puses. Oui, Madame la Présidente, je voudrais juste au nom de tous. Es priekšsēdētājs kundze tikai visu vārdā vēlējos pateikties arī tulkiem, jo es esmu bijis ļoti, ļoti uh, centīgs viņu klients, un es pateicos visu grupu vārdā, un man pievienojas arī Jurgens un Svens. Word, Katrs gribas teikt tagad pēdējo vārdu, Liem. Nu, tā kā visi runā, tad es arī pateikšu. Es arī vēlējos pateikties Šaronai par to, ka viņa vadīja komitejas darbu. Mēs esam bijuši vairākos delegāciju braucienos kopā, un es konstatēju, ka tu augstāk par visu stādīji Eiropas intereses, augstāk par Britu interesēm. Un pat ja komisijas komitejas priekšsēdētāja ir uh, no, no apvienotās karalists. Un um, tagad es pat varētu runāt angliski, jo, nu, man ir nācies dažkārt uh, troj, trojkas uh, apspriedēs runāt angliski, bet es gribētu pateikties visiem kolēģiem, kuri pat šajā vēlajā vakar stundā atrodas zālē, jo ar šiem kolēģiem mēs tiešām esam cīnījušies par parlamenta viedokļa aizstāvēšanu ekonomikas un monetārās politikas jautājumos. Un šis ziņojums par trojku tiešām ir sacēlis lielu traci Eiropā, un tas piespiedīs nākamo komisijas priekšsēdētāji tiešām kaut ko reāli darīt. Un es vēlējos pateikties arī darbiniekiem, kuri mums ir palīdzējuši visos mūsu ceļojumos. It īpaši tiem, kuri bija mums kopā braucienā uz Grieķiju, bet arī Portugālē, Īrijā, Kiprā, visos šajos braucienos un man tiešām tā bija ļoti bagātinoša pieredze. Šobrīd es citādi raugos uz Eiropas Savienības perspektīvām, bet diemžēl tas arī ir uh, lielā mērā atkarīgs no vēlēšana rezultātiem un spēku samēra. Priekšstādātāji mums tagad draud uh, tas, ka beigsies tulkojums, bet es arī vēlos pateikties visiem un maniem līdzstrādniekiem. Un uh, Eh, jums tikai jāparaugās uz, uz viņiem, lai redzētu, kā tas viss ir bijis, cik milzīgs viņiem ir bijis šis darba apjoms, pateicos visiem asistentiem un koordinatoriem un grupu līdzstrādniekiem. Līdz ar to praktiski esam beiguši, bet vienīgais, ka mums varētu ceturtdien 8.30 būs vēl viena sanāksme, ja Francijas finanšu ministrs uh, varēs uz šo sanāksmi ierasties, ja viņām būs brīvs laiks. Nu, cerēsim. Uh, paldies un uz redzēšanos!